Good morning, colleagues. We'll make a start because we have quite a packed agenda. Labrīt, kolēģi. Sāksim darbu. Mums šodien ir ļoti aizņemta darba kārtība. Es gribētu ieteikt sekojošas, iz, sekojošas izmaiņas darba kārtībā. 13. punkts par migrācijas finansēšanas aktivitātēm Lībijā to vajadzētu atlikt. 19. punkts par um, es privātumu ir jāatliek līdz nākamajai sanāksmē, tātad līdz 19. oktobrim. 23. punkts par uh, SAO, SAO prezentāciju arī ir um, uh, jāatliek. Un, uh, ja nav nekādu citu iebildumu par darba kārtību, tad uzskatīsim, ka tas ir, tā ir pieņemta. Um, Tāpat arī uh, ir pieejamas uh, valodas tulkošanas režīms uh, un attiecībā uz rekomendācijām uh, Lībe sanāksmju kalendārs 2018. gadam. Šo punktu mēs skatīsim vienā no nākošajām um, Lība komitejas sanāksmēm. Tāpat arī ir paredzēts elektroniskais balsojums pulkstens 11. Lūdzu sagatavojiet savas balsošanas karses. Uh, protokola apstiprināšana <clears throat> marta, jūnija un uh, vēl viena jūnija sanāksme. Ja nav nekādu iebildumu pret šiem protokoliem, uzskatīsim, ka tie ir pieņemti. Labi. Tad tagad pāriesim pie ceturtā darba kārtības punkta, un mums ir tas eh, gods eh, sveikt eh, Lībe komitejas sanāksmē Maiklu Oflairtiju. Viņš ir pamatiesība aģentūras vadītājs. Kā jūs zinat, aģentūra katru gadu publicē ziņojumu par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti nozīmīgs mm, informācijas avots mūsu komitejas darbā, jo īpaši mēs gatavojam mūsu pamatiesību ziņojumu katru gadu. Uh, un referents šogad par šo ziņojumu ir Franks Engels. Viņš eh, pavisam drīz būs klāt. Vispirms mēs eh, uzklausīsim offline tiekungu un pēc tam arī uzklausīsim Kīru Adamo. Viņa ir eh, pamatiesību aģentūras nodaļas vadītāja, kas ir atbildīga par bērnu tiesībām. Viņa publiskos, eh, viņa mm, pastāstīs mums par komisijas viedokli par šo ziņojumu. Pēc tam izteiksies arī Franks Engels un pārējie deputāti, kas vēlas runāt. Tātad vispirms eh, sirsnīgs veids mūsu vidū Maiklo Flaertiju. Viņš ir eh, Eiropas pamatiesība aģentūras direktors. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādētāji. Paldies arī visiem pārējiem deputātiem. Lielas paldies, ka devāt man iespēju jūs šo, šorīt uzrunāt. Un, proti, es vēlos jums pastāstīt par 2017. gada um, ziņojumu, kas aptver galvenās um, aģentūras darbības sfēras 2016. gadā. Es vēlētos jums arī norādīt, ka šis ziņojums ir pieejams visās at, uh, oficiālajās valodās. 2017. gada ziņojums sakrīt ar uh, mūsu pamatiesību aģentūras uh, desmito gada dienu, un mēs izmantojām šo iespēju, lai uh, izskatītu, kāda ir bijusi pamatiesību situācija uh, Eiropas Savienībā šajos desmit gados. Un man ir gan labās, gan sliktās ziņas. Labās ziņas ir tādas, ka šajos eh, desmit gados Eiropas Savienība ir ļoti daudz paveikusi attiecībā uz institucionālajām struktūrām pamatiesībai aizsardzībai. Tāpat arī ir pieņemti ļoti būtiski tiesību akti. Attiecībā uz struktūrām mēs eh, vakar svinējām uh, ekvinat eh, desmit gadi, un proti mēs šeit varam priecāties par to, ka vienlīdzības iestādes ir iegūšas daudz vairāk kompetenču, un arī pamatiesība aģentūrai ir daudz lielāka loma. Tagad par struktūrām Eiropas līmenī. Mēs redzam, ka Lībe komiteja ir mm, izveidojusi sev ļoti svarīgu lomu, un tāpat arī tā katru gadu pieņem rezolūciju par pamatiesībām. Nacionālā līmenī mēs redzam, kā tiek stiprinātas līdztiesības iestādes un arī dažādas cilvēktiesība institūcijas. Šajos desmit gados mums a, a, no desmit līdz pat 17 ir pieaudzis uh, uh, Nacionālo cilvēktiesību iestāžu skaits. Bet uh, kolēģi uh, Neņemot vērā šos eh, visus sasniegumus, kas ir panākti šajos desmit gados, īstenošana vēl ar vienu nav pietiekama labā līmenī, un tieši tāpēc mums vajadzētu vairāk pie tā strādāt, jo īpaši tajās jomās, par kurām mums ir atbildība. Vispirms es gribētu runāt par migrāciju, un jo īpaši par migrantu bērnu stāvokli. Mm, migrantu bērnu skaits vēl ar vienu ir ļoti augsts 360 tūkstoši cilvēku šķērsoja vidusjūru 2016. gadā, un 25% no viņiem bija bērni, daudz no viņiem bez pavatoņiem. Šeit parādās ļoti daudz dažādu cilvēktiesību problēmu. Neskatoties uz uh, Um, ieguldītajiem pūliņiem un arī zinām progresu, mēs redzam, ka bērnu aizsardzība vēl ir viena augstā līmenī. Protams, mēs nevienmēr varam aizsargāt bērnus no seksuāliem uzbrukumiem. Tāpat arī mums nav nodrošināta adekvāta aizsardzība bērniem, kas jau ir ieradušies Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka daudz no viņiem ir cietuši no seksuāliem uzbrukumiem. Tāpat arī bērni tiek aizturēti un aizturēšanas un uzņemšanas uh, apstākļi nav adekvāti. Kā pamatiesība aģentūras to reaģē? kolēģei. Mēs eh, turpinām gatavot eh, ikmēneša publiskus ziņojumus, kur mēs runājam par mm, cilvēktiesību situāciju 14 eh, visvairāk mm, migrācijās kartajās valstīs. Piemēram, mēs runājam par uzņemšanas apstākļiem šajās 14 valstīs, un mēs arī identificējam uh, problēmas uh, šajā sakarā. Uh, Nākamais veids, kā um, aģentūra reaģē, ir sniegt jums uh, juridiskus atzinumus. 2016. gada laikā esam sagatavojuši vismaz četrus šādus um, atzinumus, kur mēs pievēršam īpašu uzmanību bērniem. Proti juridiskais atzinums par pamatiesībām un par uh, karstajiem punktiem, hotspots, tāpat arī priekšlikums pārskatīt Dublinas regulu par Eirodak uh, pārskatīšanu un uh, ETIES izveidi. Noslēgumā es gribētu arī pieminēt, kā aģentūra iesaistās šo jautājumu risināšanā. Mēs aktīvi darbojamies hotspotos gan Grieķijā, gan Itālijā un plānojam uh, vēl vairāk uh, būt klāt un piedalīties um, darbā uz ārējām robežām. Nākamais - diskriminācija pret migrantiem un minoritātēm. 2016. un 2017. gads bija ļoti nozīmīgs periods um, aģentūras darbā. Tas sakrīt ar otro lielāko nediskriminācijas pārskatu, ko mēs esam veikuši attiecībā uz migrantiem un minoritātēm. Pirmoreiz šādu pārskatu veicām pirms astoņiem gadiem. Skaidļi attiecībā uz romiem tika publiskoti jau pagājuši gadu, un tie ir ļoti uztraucoši. Uh, Šī statistika ir parādījusies arī Eiropas parlamenta rezolūcijā un mm, komisijas vidustermiņa pārskatā par nacionālajām Romu integrācijas stratēģijām. Tikai pirms divām nedēļām mēs publiskojām pētījumu rezultātus par musulmaņu migrantu pieredzi Eiropā. Šeit mums ir gan mm, labās, gan sliktās ziņas. Labais ir tas, ka ļoti liels eh, šo musulmaņu migrantu skaits norāda, ka Eh, viņi izjūt eh, pieķeršanos eh, valstī, kurā viņi uzturas, tie ir 76%, un šis skaits ir pat lielāks nekā pārējiem iedzīvotājiem. Taču no negatīvās puses mm, diskriminācija un uzbrukumi vēl ar vien ir ļoti augstā līmenī. 27% no aptaujātajiem norāda, ka viņi ir izjutuši šādus uzbrukumus pēdējā gada laikā. Uh, Un, ja mēs šeit nošķiram sieviešu situāciju, tad sievietes izjūta vēl mm, lielāku diskrimināciju un uzbrukumus. Mēs mm, redzējām arī, ka aptaujāto vidū ir ļoti maz tādu, kas iesniedz sūdzības oficiālām iestādēm. Tikai 12% no šādiem uzbrukumiem vai diskriminācijas gadījumiem uh, par tiem tiek ziņots oficiālām iestādēm. Uh, Mēs uzskatām, ka šie 12% jau ir zems skaitlis, un um, tikai 4% no šiem 12 ir versušies uh, kādā no līdztiesības iestādēm. Mēs uh, uzskatām, ka šī Eiromīdas uh, mm, aptauja ļauj mums uh, nodrošināt uh, kvalitatīvu informāciju politikas veidotājiem tādiem kā jūs. Un mēs, protams, gatavosim arī secinājumus un uh, Mm, tas tiks darīts eh, pasākumā, kas tiks organizēts Briselē 6. decembrī. Tagad par drošību un cilvēktiesībām. Kā jau es agrāk esmu izteicies šeit komitejā, mums ir vajadzīga spēcīga drošība dalība valstīs, bet tā savukārt mm, iet eh, roku rokā ar pamatiesībām, proti tiesiskums, vajadzīgums, proporcionalitāte un nediskriminācija. Tieši šāds ietvars ir paredzēts aģentūras darbam šajā jomā. Un, protams, mēs esam arī gatavojuši juridiskus atzinumus par ētijas, e kā es minēju. Tuvākajās nedēļās mēs jums iesniegsim ziņojumu par izlūkošanas spēku veiktu uzraudzību. Tāpat arī mēs um, strādājam pie datu bāžu starp savietojamības un mēs uh, vēlamies arī Uh, nodrošināt uh, deradikalizāciju, jeb izvairīšanos no radikalizācijas. Mēs apsveicam to, ka ir izveidota īpašā Eiropas parlamenta komiteja par terorismu. Vēlētos arī mm, parunāt par izpratnes veicināšanu, un arī šeit ir gan pozitīvais, gan negatīvais. Pozitīvais ir tas, ka izpratnes līmenis un hartas piemērošana uh, uh, Eiropas institūcijās pieaug, jo īpaši te ir runa par Eiropas tiesu. Bet mm, negatīvi ir tas, ka dalībvalstīs uh, harta tiek uh, izmantota ļoti maz. Aģentūra darbojas vairākās jomās, lai veicinātu hartas izmantošanu dalībvalstu līmenī. Proti mums ir uh, hartas instruments, kas uh, pašlaik tiek izvērsts, un mēs šeit vēlamies vērsties pie praktiķiem, skaidrojot viņiem, kā viņi var izmantot šo instrumentu dalībvalstu līmenī. Šis darbs tiks turpināts nākamgad. Kolēģi, deputāti, es esmu optimists. Es uzskatu, ka neskatoties uz milzīgajām problēmām, mēs varam aizsargāt mūsu cilvēktiesību sistēmu un nodrošināt atbilstību. Mums vajadzētu uh, augstu vērtēt vairākus pamatprincipus, proti mums ir jānodrošina atbilstība juridiskiem instrumentiem. Likums ir likums, tas ir jāpiemēro, un likuma pārkāpumi ir jāsoda. Otrais, mums vajadzētu paļauties uz likumiem, un mums vajadzētu arī veicināt pamatiesību izvēršanu tādā kā uzņēmējdarbības līmenī. Mums ir jānodrošina, ka uh, visi saprot, ka cilvēktiesības un to ievērošana ir pats labākais, ko mēs varētu darīt. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst par vissensitīvākajiem subjektiem mūsu sabiedrībā. Mums ir eh, jāpārliecina vispārējā sabiedrība, ka cilvēktiesības un pamatiesības attiecas uz pilnīgi visiem. Piektais. Mums vajadzētu aizsargāt un lolot eh, pilsonsko sabiedrību. Uh, Mūs uztrauc tas, kā pilsoniskai sabiedrībai uh, vieta uh, valstīs ar vien samazinās. Par to mēs publiskosim ziņojumu decembrī. Priekšādātāji, deputāti, mums vajadzētu labāk izmantot arī pamatiesību aģentūru. Jūs izveidojāt šo aģentūru, lai tā sniegt jums atbalstu šajā jomā. Jūs tai piešķīrāt neatkarību uh, un integritāti. Mēs esam uh, gatavi jums palīdzēt, un ļoti labprāt mēs eh, vestur jums sarunas eh, tuvākajos mēnešos, lai saprastu, kā mūsu mandātu varētu stiprināt. Lielas paldies! Pirms eh, mēs uzsāksim viedokļu apmaiņu un uzdosim jautājumus, mēs vēlētos uzklausīt Adamu kundzi. Lūk, šis ir 2016. gada ziņojums, kur ir runāts par um, pamatiesību hartas piemērošanu. Lūdzu, dod jums vārdu, pirms mēs sāksim jums uzdot jautājumus. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos vispirms apsveikt Maiklo Flērtiju. Man vienmēr ir prieks viņu uzklausīt, un es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktu, ka komisija ir gatava izmantot pamatiesību aģentūru, un šeit, manuprāt, uzreiz iešāvis divi punkti. Uh, Mums ir ļoti būtiski dati un informācija, kas uh, tiek sagatavoti par um, rasismu un par terorismu. Tāpat arī aģentūra ir gatava sadarboties ar hotspotiem, un šeit izvēršas ļoti laba sadarbība arī citiem dienestiem, tā skaitā ar komisiju. Esmu ieradusies, lai šeit prezentētu sesto komisijas ziņojumu pār pamatiesību hartas piemērošanu, un tā ir daļa no tādas plašākas stratēģijas attiecībā uz hartas piemērošanu. To mēs uzsākām pēc li Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Šeit tiek runāts par to, kā uh, institūcijas piemēro pamatiesību hartu. Mēs skatām uh, jurisprudenci gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Mēs runājam arī par izaicinājumiem. Un sestais ziņojums sākas ar to, ka mēs atgādinām, ka 2016. gads nebija parasts gads. Mēs saskārāmies ar ļoti daudziem izaicinājumiem pēdējā gada laikā, un šajos pēdējos gados pamatiesības ir tikušas patiešām smagi pārbaudītas. Mēs redzējām, kā pieaug populisms, kā parādās zināma nostāļija par izolāciju Eiropā, un uh, mm, varbūt tā bija reakcija uz uh, ekonomiskiem izaicinājumiem vai drošības apdraudējumu. Tikai pirms uh, dažām nedēļām uh, priekšsēdētājs Junkers šeit parlamentā runāja par Eiropas Savienības stāvokli, un viņš teica, ka, protams, ka šie izaicinājumi nav beigušies, bet mums parādās šeit vairākas iespējas, un mums vajadzētu izmantot šo brīdi, lai sasniegtu labus rezultātus. Uh, Komisijas ziņojumā par hartu mēs vēlamies paust trīs ziņas, un tās eh, īsnībā atbilst pamatiesību aģentūras direktora teiktajam. Pirmkārtām Eiropas Savienība ir vērtību sabiedrība. Mēs neesam tikai tirgus. Mēs savu savienību balstām uz vērtībām. Tās arī skaidri parādījās priekšādātāju uzrunā. Tāpat vēlētos arī atsaukties uz Maiklo Flairtie teikto. Šeit nav runa tikai par morālu pienākumu. Uzskatu, ka harta pirmkārtām ir juridisks instruments. Ja mēs runājam par pamatiesību hartu, tad um, visām institūcijām, sākot ar komisiju un arī dalību valstīm, ir jāpiemēro pamatiesību harta. Komisija ir līguma sārdze, un uh, tai, protams, šeit ir ļoti svarīga loma, taču šo lomu mēs dalām arī ar citām institūcijām, jo īpaši ir runa par tiesiskumu. Ziņojumā mēs īsi pieminam arī uh, uzsākto dialogu par uh, tiesiskuma iet satveru, uh, kurš ir uzsākts ar Poliju. Otrais, par ko mēs runājam ziņojumā, ir tas, cik svarīga ir uzraudzība no ārpuses. Šeit mēs uztveram Eiropas tiesas ļoti nozīmīgo lomu, jo tā interpretē un piemēro hartu. Šeit ir vērojams progress. Eiropas tiesa mums palīdz strādāt labāk. Un, protams, tiesnešu neatkarība ir neatsverama, ja mēs vēlamies balstīt mūsu demokrātiju uz pamatiesībām un tiesiskumu. Pilsoniskā sabiedrība. Patiešām komisija turpina atbalstīt cilvēkstiesību aizstāvjus. Vakar mēs svinējām ekvinēta desmito gads kārtu, bet, ņemot vērā jūs iepriekšējā gada ziņojumu, mēs esam mēģinājuši stiprināt mūsu atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem. Esam sākuši sniegt, um, radīt pamatus nacionālajiem cilvēktiesību institūtiem. Un mēs uzskatām, ka vēl daudz ko varētu paveikt. Mēs līdz ar to gaidām aģentūras ziņojumu par pilsonisko sabiedrību. Mums eh, ir eh, vajadzīgi pierādījumi par eh, pilsoniskās sabiedrības vietu dalību valstīs, un tad mēs varēsim to visu turpināt arī ar tālākiem pasākumiem un rīcību. Priecājāmies par Intvalds kundzes sagatavoto ziņojumu pagājušajā gadā. Protams, Demokrātija, kas balstās uz pamatiesībām, pieprasa, lai dalībvalstis būtu apņēmības pilnas izmantot pamatiesības savā darbā, un tieši tāpēc mēs arī gribam sniegt atbalstu dalībvalstīm, piešķirot finansējumu, nodrošinot mācības un dodot visus pārējos rīkus, kā īstenot hartu. Pagājuši gad, un šeit pieminēšu tikai vienu situāciju, mēs uzsākām um, pamatiesību Uh, aptauju, kas ļauj pilsoņiem labāk saprast, kādas ir viņu tiesības. Un tāpat arī uh, tā sniedz, tas sniedz informāciju, kā vērsties uh, institūcijās, ja pamatiesības ir pārkāptas. Tāpat arī mēs gribam atbalstīt pamatiesību aģentūru, izveidojot šo jauno rīku, EFRIS, jeb tādu kā uh, karti, kur ir aptvērti visi cilvēktiesību ziņojumi, ko gatavo dalībvalstis. Šeit informācija ir pieejama gan pēc dalībvalstīm, gan arī pēc tematiem. Līdz ar to informācija būs daudz plašāk pieejama. Tāpat uzskatu, ka mm, pagājušajā gadā sagatavotā interneta Rīga arī ir ļoti labs atbalsts mūsu darbā. Pēdējais Pamatiesības attiecas uz pilnīgi visām aktivitātēm, un tās nāk par labu pilnīgi visiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums vajag runāt par cilvēktiesībām. Šeit eh, vairs nevar runāt kā par kaut ko tādu, ko visi pieņem par pašsaprotamu. Ja runa par pamatiesībām, cilvēki neuzskata, ka tas ir pašsaprotami. Mums ir jāuzlabo situācija attiecībās procesuālajām tiesībām, sieviešu aizsardzību. Visu to mums vajadzētu virzīt uz priekšu, un mums būtu jābūt spējīgiem arī par to labāk informēt. Šeit ir daudz mm, izaicinājumu, un mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst mm, vissensitīvākiem subjektiem, tāpat arī mums ir jādomā par bērniem, par tiesībām uz patvērumu. Uh, Un vēl daži piemēri, pirms es beigšu runāt. Mēs ļoti priecāmies par to, ka pagājušā gada ziņojumā tika runāts par Eiropas sociālo pīlāru. Šeit ir iekļaut vairāki principi, kas, protams, neaizstāja hartas tiesības, bet gan ļauj tās tālāk veicināt. Proti, te ir runa par bērnu nabadzību, par uh, Romu bērniem, kas jau tika pieminēti. Mēs uh, cerām, ka šī būs iespēja uh, vēl detalizētāk pieiet šiem jautājumiem. Īsnībā mēs jau esam sagatavojuši uh, valstīm īpašas rekomendācijas piecām valstīm. Rezultāti, diemžēl, vēl nav labi saskatāmi. Par rasismu Pagājuši, kad mēs izveidojām augstā līmeņa grupu rasisma, ksenofobijas un neiecietības apkarošanai. Domāju, ka šī pieredze ir ļoti interesantā. Esam salikuši kopā dalību valstis NVO, starptautiskās organizācijas Eiropas padomus, aģentūras, lai tiktu veikts tāds operatīvais darbs. Mēs sniedzam vadlīnijas par mm, policijas izglītošanu. Kāpēc Romi nevēršas policijā? Tāpēc, ka viņi neusticas policijai. Uh, Viņiem nešķiet, ka viņus uzklausīs. Mm, cietušajiem aizsardzība, e, kādā veidā to vislabāk sniegt. Tāpat arī par naidīgiem izteikumiem mēs sazinājāmies ar diviem IT uzņēmumiem, kas ļāva mums vērsties pret šādiem naidīgiem izteikumiem internetā. Mums ir jānosaka, lai naidīgi izteikumi, kas tiek pausti internetā, tiktu uzskatīti par tādiem arī juridiskā izpratnē. Uh, Un pēdējais mūsu ikgadējas kolokvijas par pamatiesībām. Pagājuši, kad mēs runājām par mēdīju plurālismu un demokrātiju šī pasākuma ietveros, tāpat arī ir mēdīju pakalpojumu direktīva, kas pašlaik tiek apspriesta likumdevējos. Mēs priecājamies par sasniegto progresu, jo te ir paredzēts nosacījums, kas stiprinātu audiovizuālos regulātorus, un tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu um, objektīvus mēdījus. Mēs pētam arī algoritmus, uh, filtru burbulis, tas ir vēl viens instruments, ko mm, attīsta Eiropas parlaments. Mēs uzskatām, ka šeit ir runa par daudziem un dažādiem pamatiesību jautājumiem, par nediskrimināciju, brīvībām un tā tālāk. Labi. Daži jautājumi Maiklam Lahertijam un pēc tam uh, Adamu kundzei. Engels kungs nav šeit klāt, viņš ir referents. Tad došu vārdu runātājiem tā, kā viņi ir eh, lūguši vārdu. Tāds plak, plak, praktisks jautājums, jautājums Flahertī kungam. Jūs to jau minējāt, un eh, jūs arī runājāt par eh, mm, aģentūras izmantošanu no atsevišķu locekļu puses. Vai jums ir kādi gatavi piemēri, kā tas ir iespējams, kā to dara, jo to varbūt ir viegli pateikt, ne tik viegli izdarīt? jo ir jau stingri noteikti kriteriji, ko pamatiesība aģentūra var darīt. Jūs vācat datus, publicējat tos, tā tad, kad, teiksim, deputāti var izmantot pamatiesību aģentūru, lai strādātu tālāk pie saviem dosjē. Tātad, ko tas viss praksē nozīmē? Jurek kungs tagad nākošais, pēc tam dosim Engela kungam vārdu, kad viņš būs ieradies. Paldies! Man ir jautājums par eh, vairākiem jautājumiem saistībā ar to, kas notika pagājušā gadā. Jaunākās tendences eh, tika atspūguļotas direk, eh, ziņojumā, bet direktora runā tas neatspoguļojās. Mans jautājums ir sekojošs. Vai Eh, zinat, kas notika Francijā? Francija ir pieņēmusi likumu par eh, to, ka tiek eh, padarīta piekļuva abortam grūtāk. Es tik daudz nerunāju šeit par otro pantu pamatiesību hartā par tiesībām uz dzīvību, bet par 11. pantu, kurš paredz cietuma sodu par morāls piedienu izdarīšanu. Un eh, tādā gadījumā teikt, ka aborts eh, ierobežo tiesības uz dzīvību, tad no tā izriet eh, sots. Otrā panta izteiksmē, tātad mm, tiesības uz dzīvību, gribētu runāt par Nīderlandi. Nerunāšu par eitanāziju, kaut gan esmu pret eitanāziju, jo tiesības uz tiesību tā ir viena no pamatiesībām. tā tiek uzskatīta par eh, mazāku prioritāti nekā zināms eh, finansiālas tiesības. Nīderlandē bija gadījums, kad eh, bezsamaņā esoša persona tika, tātad tā, tā tika piemērota eitanāzija. Vai jūs zinat par šādiem ekscesīviem, pārmērīgiem eitanāzijas piemērošanas gadījumiem? Tā es nonāku pie 14. panta un brīvību uh, audzināt eh, bērnus. Rumānijā nesen notika referendums, kas bija par eh, vecāku tiesībām. Parlaments nevēlas, lai tas eh, notiktu. Tas viss saistās arī ar homoseksualitātes jautājumu. Šo bērnu vecāki cīnījās pret komunismu un viņi grib savos bērnos ieaudzināt zināmas vērtības. Polijā mēs aicinam iestādes eh, reaģēt gadījumos, ka trešo valstu valsts piedarīgo tiesības tiek skartas. Par to būtu jārunā. Tāpat laikā tas netrīkstētu ierobežot eh, brīvību, tātad informācijas brīvību 11. Eh, pantā ir teikts, ka brīvības informācija un brīvība paust savu viedokli, ka tas ir viss jāliek vienā līmenī. Uh, Tāpat laikā politika ir eh, diskriminējoša, tiek pārtraukts, eh, pārtraukt runātāji vai Gijonkundz nākošā, jā, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir eh, zināmas problēmas ar Juri Kunga izteicieniem, kurš katru reizi izmanto šo pseido piemēru par Franciju, lai tādā globālā mērā norādītu, ka tiek kaut kādā veidā apkarota tiesības izteikšanās brīvība Francijā. Uh, Es jau rakstiski esmu skaidrojusi un arī mutiski Jurek kungam, ka tas tā nav, ka tiesības paust savu viedokli tiek respektēts Francijā, un tas tagad parādās arī jaunā viku, likumā, Tāpat laikā tiek tas izmantots, lai eh, vērstu to pret abortu tiesībām. Tātad tie, kas tādu krāpniecisku darbību pieveica informācijas jomā un internetā, tātad uzbruk šim likumam un uh, tas ir tas, ko Jurek kungs saka, bet, nu, ja nepieciešams, tad Jurek kungam vēl nākošreiz atkal paskaidrošu to visu, ja viņš nav īsti sapratis. Paldies par šo skaidrojumu. Engel kungs, labrīt. Ieņemiet vietu, esat ieradies īstajā laikā. Paldies Gijams kundzei par šo skaidrojumu. Engel kungs, vai esat gatavs? Barbara Spinelli nākošā. Grazie, prezidente. Ringrazio... Paldies, priekšsēdātāji. Es pateicos uh, eh, Flahertī kungam par uh, darbu, ko viņš jau veic krietnu laiku. Un uh, arī aģentūras mandāts ir stiprināts. Viņa laikā man ir jautājumi par tādiem specifiskiem punktiem par bēgļiem. Uh, Varbūt, ka uz to vajadzētu likt lielāku akcentu. Tāda tendence noteikti eh, griestus imigrācijai, limitus un, nu, gandrīz tādas kā kvotas. Ja šāda tendence ir spēcīga Vācijā šobrīd, un eh, tas eh, iet pretrunā pienākumam izskatīt jebkuras personas eh, patvērumu pieprasījumu lūgumu. Tāpat arī tas pārkāp ģimenes atkal apvienošanās principu un rada arvien lielākus eh, šķēršļus, un eh, šī tendence pastiprinās, un nezinu, ko te varētu darīt, jo mūsu rīcībā esošā informācija bieži vien nav pietiekama par pretterorisma darbību. Te mans skatījums ir ļoti pesimistisks, īpaši redzot, kādā veidā jaunos eh, likumos eh, tiek paredzēta jauna kārtība, daudzas tiesības tiek eh, principā pārtrauktas vai atceltas uz nenoteiktu laiku, Un arī tā ir tāda ļoti spēcīga parādība Francijā ar eh, Makrona prezidentūras laikā. Vēl viens jautājums. Joprojām par bēgļiem, par šiem hotspotiem. Eh, Flahertī kungs teica, ka aģentūra aktīvi darbojas ne tikai šajos hotspotos Grieķijā un Itālijā, bet eh, arī Eh, zonās ārpus eh, robežām. Eh, nu, būtu interesanti zināt, ko esat tur atklājuši Lībijā, Tunisijā, tā tad ārpus mūsu robežām. Un pēdējais jautājums. Komisijas pārstāvēji pateicos par jūsu stāstījumu, bet man ir tāds fundamentāli rakstura jautājums. Ko nozīmē iejaukties, iesaistīties eksposte cilvēku tiesību aizstāvībā? Politikā, kas ir izdarījusi cilvēktiesību pārkāpumus no kādas organizācijas iestādes puses, kas ir atbildīga pati par šīs politikas īstenošanu, tāpat laikā šo politiku ir pārkāpusi. Es negribētu, lai Eiropas eh, institūcijas kļūtu par tādām kā medmāsām, daktariem, kas eh, ierodas eh, tad, kad ir notikušas šādas katastrofas no cilvēktiesību viedokļa. Paldies! Paldies! Šī tiešām ir ļoti plaša jautājuma joma, bet aicinu pieturēties kolēģis pie viņiem atvēlētā izteikšanās laika divas minūtes. Uh, Nākamā runātājiem vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uh, viesiem par stāstījumu, daudz kas ir darīts, un es varētu jūs slavēt vairākās jomās, bet uh, uh, runāšu par Romu jautājumu. Gribētu pateikties par jūsu darbu šajā jomā. Tur vēl ir daudz darāmā. Gribu atsaukties uz priekšsēdētāju teikto, kā mēs varētu vēl ciešāk sadarboties arī Romu jautājumu te gribētu uh, pieminēt. Gribētu lūgt jūsu atbalstu sadarbojoties ar mūsu komiteju par izglītību un segregāciju Romu jautājumā. Jūs esat daudz tur darījuši, bet es ierosinu, ka mēs kopā varētu nākt klajā ar priekšlikumu B plānam tajās jomās, kur uh, Eh, šī segregācija dzīvošanas eh, apstākļos vēl notiek. Es domāju, ka mums vajadzētu varbūt paredzēt dot desmit gadu limitu dalībvalstīm, eh, nodrošināt to, lai nepastāvētu šādas segregētās nodalītās, teiksim, telpas, arī klases. Bet, kā es teicu, paldies jau jums par jūsu veikto darbu, jo tik tiešām šis jautājums tiek nopietni uztverts, un paldies jums par to. Vēl viena lieta, ko jūs minējāt, kas arī mums ļoti svarīga. Ekvinet programma, jo pirms desmit gadiem Ehm, mēs guvām tādu lielu stimulu strādāt pie šī jautājuma. Bet ja mēs pie tā atgrieztos varbūt ar tādu, nu, koalīciju starp jūs un mūsu komandu, un tādējādi mēs varbūt varētu mēģināt nodrošināt, lai arī pilsoņus sasniedz informāciju, tad varbūt, ka mēs varētu eh, panākt tādu augstu līmeņu grupu, kurai būtu kāda teikšana ne tikai par segregācijas jautājumu, bet arī par datu vākšanu un uh, Eh, runājot arī tieši par šo informāciju par romiem, tie četri punkti, kas ir jūsu ziņojumā par romiem, ir tie galvenie. Pirms eh, tas nav izdarīts, es domāju, ka mēs neko nevaram darīt eh, ar tālāko stratēģiju, tā ka šī būtu laba iespēja turpmākajā pusgadā, kā es teicu, strādāt pie šiem disagregētajiem datiem un domāt, ko darīt ar juridisko pamatu Romas stratēģijai. Vai mums būs kaut kāds juridiskais pamats, vai arī tā beigās būs kaut kādas sankcijas, jo To es saskatu kā lielāko šķērsli runājot par eh, rezultātu sasniegšanu, jo esam jau nu gandrīz vai darbu sākuši, un FR ir organizācija, kas parāda, kur esam vāji, kur mēs varētu savu darbību stripināt. Tāpēc gribētu lūgt jums eh, papildus informāciju par to, kas ir noticis pēdējos desmit gados Un eh, jāsaka, šī notikuma gaita nav bijusi tik eh, lēna, kā varbūt tika paredzēts, te arī migrācija ienāk atkal kā jauns elements. Kaut gan eh, aģentūrā pastāv migrācijas darba nodaļa un Roma jautājuma darba nodaļa, tad mēs redzam, ka šie jautājumi pēkšņi atkal sāk tā kā savīties kopā. Tā tad vajadzētu strādāt pie šiem jautājumiem, kas ir kopīgi šajās jomās. Piemēram, izglītība, integrēta izglītība. Uh, Gribētu jautāt, vai jums ir dati par, par radikalizāciju Roma kopienā? Ir dati, bet mēs redzam, ka pastāv lielas atšķirības, tas rada lielu tādu frustrāciju eh, Roma kopienā, ņemot vērā aiztērētos līdzekļus, tāpēc ierosinu mm, komisijai papētīt mūsu, mūsu priekšlikumu, lai palīdzētu nabadzīgākajiem iedzīvotājiem Eiropā. Un Rumānijā, piemēram, mums pastāv instruments, ko mēs saucam rita, sistēma savietošanai. Mēs ar to iepazīstināsim jūs, un mēs gribētu, lai mums tomēr ir kāda teikšana šajā jautājumā. Yes, Sofija Intvelt nākošā, paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām Es gribētu pateikties Flahertī kungam un uh, Adamo kundzei par sniegtajām prezentācijām, arī par viņu uh, darbu un tādu personīgo iesaistīšanos un par savienības vērtību aizstāvību. Novērtēju jūs veikto darbu. Tomēr gribētu teikt, ka šīs sanāksmes formāts jau norāda, ka mēs nerunājam par pamattiesībām atbilstošā veidā. Mēs to uzskatām par tādu kā administratīvu vai tehnokrātisku jautājumu. Tam vajadzētu būt eh, no tādam jautājumam, būt ar ko nodarbojas politiskā līdervadība, bet tas notiek šādi. Domāju, ka mēs pieļaujam kļūdu. Adamo kundze skaidri norādīja, ka komisija ir eh, līgumu eh, sargs. Es zinu darbu, ko jūs veicat, bet uh, Politiskais, politiskais līmenis Eiropas komisijā galīgi nerīkojas, neuzvedas kā šie līgumsārgi. Viņi mēģina izbēgt, izvairīties, kad vien mēs prasam, lai kolēģija īstenotu pamattiesības. Vai nu tur runa par privātumu, LGBT tiesībām, Lietuvā vai patvērumu politika. Mēs zinām mm, šīs dažādās atšķirības, teiksim, Polijā un Ungārijā, un kāda tur ir attieksme. Vienmēr komisija vienmēr izvairās. Un problēma ir tāda pati, ja pro-eiropeiskie spēki, vai nu viņi ir fanātiski, vai nu tā mēreni pro-eiropeiski, vienmēr uzskata tomēr Eiropas Savienību par tādu tehnokrātisku korporāciju. Lieta ir tāda, ka tie, kas ir pret Eiropas Savienību, pret vienrīdzību un pret pamatiesībām, homofobistiskie un uh, seksistiskie un citi spēki ir uh, Eh, atklājuši Eiropas Savienību kā par savu īsto platformu, lai vilzītu uz priekšu savu uh, darba kārtību. Un viņi ir ļoti labi finansēti. Arī no šīs, uh, šī parlamenta puses mēs finansējam grupas, kuras ir uh, ļoti pret jebkādas izvēles tiesībām, un mēs pēc tam to nevaram salabot. Mēs te pieņemam rezolūcijas un tā tālāk. Nu, katrā ziņā neesam īpaši viedi šajā ziņā. Domāju, ka Mums vajadzētu mazāk kautrēties, reāli īstenojot un aizstāvot mhm. pamattiesības, ja mēs runājam par tām daudz. Tas ir nedaudz tā kā, nu, tādā globālā mērogā raugoties Ķīna un Saudarābija un runāšana, teiksim, par cilvēku tiesībām. Tas, principā, nonevelē šo pašu terminu. Man ir vienalga, kāda ir terminoloģija, man interesē realitāte, un es zinu, ka jūs abi esat ļoti apņēmības uh, pilni strādāt bet arī šeit parlamentā mums ir stingri jāpastāv pamattiesībām reāli dzīvē, tātad, lai mēs nerunājam tikai par uh, vārdiem uz papīra, bet par reālo dzīvi. Paldies! Paldies! Es uh, ļoti saprotu labi šo jūsu skatījumu Un tāpēc arī tieši pamatiesība, direktor, pamatiesība aģentūras direktors ir šeit un arī komisijas pārstāve, un tāpēc dodam iespēju izteikties deputātiem, kas izsakās par pašiem svarīgākiem jautājumiem saistībā ar ziņojumu. Un daži no šiem jautājumiem ir tādi, nu, plaši jautājumi, ar kuriem mēs arī strādājam. Dažkārt delikātās jomās eh, bēgļi, krīze, ramu tiesības, nu, tas viss eh, vienā debatē prasam atbildes direktoru kungam uz to visu, bet eh, jums jāsaprot, ka ir aģentūra, kas cenšas darīt visu iespējamo labāko, attiecīgi arī sniegt, eh, attiecīgi arī rēģēt situācijās, bet es saprotu šo satraukumu eh, deputātu vidū attiecībā uz to, uh, ko mēs cenšamies panākt. Mēs cenšamies panākt arī labas attiecības ar aģentūru. Um, but, but for... Bet, uh, protams, ir skaidrs, uh, kāpēc katrs runā četras minūtes no satraukuma un bāžu ir daudz, nu, bet centīsimies būt labāk disciplinēti. Tātad tāds bija mans, uh, mans nolūks. Uh, Čenīčī kundze nākošā. Nu, tad runāsim, cik ilgi nepieciešams. Saka priekšsēdētājs, paldies. Priekšsēdētāji, centīšos iekļauties divās minūtēs. Eh, centīšos izteikt tādā kodolīgā veidā. Pateicos Lahertī kungam un eh, Adamo kundzei par viņu interesantajiem eh, stāstījumiem un uh, pievēršam šiem jautājumiem lielu uzmanību. Man ir prieks redzēt, ka komisijas uh, paziņojums tika uh, piesaukts, tāpat antiterorismu direktīva, bet pamatiesība, integrācija ir svarīgākā, es domāju, tiem, kas strādā arī kopā ar mani. Tas ir tāds ļoti svarīgs punkts. Uh, Katrā ziņā es gribētu pateikties uh, Adamo kundzei, un uh, ja Flahētī kungam ir kaut kas piebilstams, tad uh, būtu ļoti pateicīgi. O, Flahētī kungs, man īpaši interesē jautājumi saistībā ar nepilngadīgajiem. Jūs minējāt savā uzrunā, ka nepilngadīgie no ārvalstīm un nepavadīti mazgadīgie ir tādā īpašā situācijā. Gribētu atgādināt, kāds ir nesen pieņemtais likums Itālijā šajā uh, Eh, jomā, kur tiek aicināts, lai būtu pārstāvis eh, nozīmēts, kas ir atbildīgais par šo eh, nepilngadīgo. Un kā jūs teicāt, nav pietiekam, pietiekams atbalsts īstenojot šo likumdošanu arī šajā elementā, tāpēc gribētu jū, lūgt jūsu komentāru par šo iespēju izmantot, teiksim, tādā plašākā veidā normatīvās normas, ko paredz arī manas valsts likumdošana. Paldies! Izteicos divās minūtēs, piebilst runātāji. Paldies, Katrīna. Jā, es tik tiešām neteic, negribēju komentēt eh, to, cik ilgi jums jārunā. Nu, daudz gribēju runāt par daudzām ļoti tādām dziļām tēmām, un to ir izdarīt, eh, grūti izdarīt eh, īsā izteikšanās laikā. Mecels kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies arī direktoram par to, ka esat šodien. Paldies par jūsu labo darbu, ko veic aģentūra šajos laikos, kad pastiprinās drošības problēmas un pieauga populisms. Varbūt ir svarīgāk kā jebkad, ka pastāv šāda pamatiesība aģentūra un ka tā ir skaļa balss. Redzu, ka varbūt jūsu balss nav viss populārākā vai visatbalstītākā balss telpā, bet tā ir tā, ko mums ir jādzird visu laiku. Pamatiesība, uzraudzība, padara Eiropas Savienību par eh, mūsu visu eh, vērtību platformu. Un eh, tā varbūt ir galvenā kopīgā ideja, kas padara Eiropas Savienību par ne tikai ekonomisku raksturu bloku. Migrācijas plūsmas uz Eiropu ir bijušas satraucošas, tās ir palielinājušās. Arvien vairāk pieaug ksenofobija, populisms, rasisms. Tas nozīmē, ka mums ir jāstāv tam pretim. Esmu ļoti pateicīga par jūsu aģentūras veikto darbu. Uh, cīnoties pret eh, šīm koncepcijām, kas ir pretējas mūsu Eiropas eh, vērtībām. Tāpat arī saprotu, ka atpakaļ nosūtīšana, tātad to cilvēku atpakaļ nosūtīšana, kuriem, ir nepie, kuriem nav nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tas ir jādara. Tas ir jādara tomēr ņemot vērā šo cilvēku cieņu, tiesības un uh, nerepatriešanas principu. Esam uzklausījuši jūs jau vairāk kārt par šo jautājumu un ceram, ka jūsu aģentūra turpinās būt uh, skaļa balss šajā jautājumā. Pavisam īsi gribētu runāt arī par to, ka kā pieauga naida kurināšana um, tiešsaistē. Kādas ir jūsu prognozes? Kāda ir uh, informētība, vai šis fenomens pieaugs? Un uh, valdības uh, tiesība aizsargājušo institūciju kontekstā arī no pilsoņa puses, no privātā sektora puses, kādas ir iespējas cīnīties par to? Un visbeidzot, gribu teikt, ka neredz nekādu pretrunu tam, ka ir uh, spēcīga tiesība īstenošana un tāpat laikā arī spēcīgs uzsvers uz pamatiesībām, jo šī divām lietām ir jāiet roku rokā un uh, tāpēc arī ir nepieciešama spēcīga pamatiesība aģentūra, kurai ir visi resursi, lai jūs veiktu nepieciešamo darbu. Paldies! Un Franks, eh, Frank Engels, kurš ir eh, referents par pamatiesību aģentūru šogad. Paldies, Klod, centīšos izteikties īsi, atvainojos, ka nebiju šeit jau no paša sākuma, bet eh, es atgriezos no misijas uz Āfriku pagājušā naktī un nebiju sasinhronizējis visus jautājumus pats savā darba kārtībā. Atvainojos par to, bet saņēmu informāciju no sava asistenta, kas ir šeit, ka aģentūra ir likusi uzsvaru uz uh, lietām, kas eh, ir eh, priekšlikumā, un šī informācija arī tiks darīta pieejama. Es, protams, esmu kontaktā bijis ar, informā, ar aģentūru, strādājot pie pirmā uh, projekta. Neapšaubām noteikti būs arī grozījumi ierosināti attiecībā uz uh, aģentūras darbus dažādām delikātām tēmām. Pavisam īsi par divām, trim uh, lietām negribētu pēc mm, vajadzības kavēt šo diskusiju. Ir skaidrs, ka ir viena būtiska tēma - migrācija, cilvēki, kas ir uh, nedaudz savādāki, un reakcija uz to, ka cilvēki ir nedaudz savādāki tātad mēģinu sagrupēt šīs uh, parādības, šīs izpausmes tādā vispārējā formulējumā. Es uh, apzināti cenšos uh, š, likt šādu uzsvaru šī gada ziņojumā, un otrs tāds uzsvaru punkts ir tiesiskums. Jo tas, ko mēs redzam, vērojam visā kontinentā šobrīd, runājot tieši par pārvaldību un šīm pārvaldības novirzēm, Esmu pārliecināts, ja mēs tagad nepieliksim tam punktu, tad nonāksim ļoti nepatīkamā situācijā. Tas vairs nav jautājums par vienu vai otru valsti, bet e, runa par to, ka viena valsts pēc otras tātad ķēdītas veidā nonāk šādā situācijā. Un, kā jau arī cita norādīja, arī tāda lieta kā ārkārtas situācija, kas kļūst reizēm par pastāvīgu. Bet ārkārtas situācija nevar būt pastāvīga. Tas pilnīgi neloģiski. Tāpat kā nav jēgas liekt robežas ar e, nosacījumu, kā tagad nu ķers e, noziedzniekus, un tad vienīgi atkal no tā cieši pilnīgi nevainīgi pilsoņi. ir tādas it kā ārēji uz drošību vērstas politikas, kas reāli neko neno, nenodrošina, nepanāk. Un Visbeidzot, vēl daži vārdi par eh, ziņojumu šogad. Esmu to norādījis ēnu referentiem, bet saku to atkal jums visiem šeit vēlreiz. Ideālā gadījumā būtu labi, ja šī gada ziņojums būtu īsāks nekā tas ir bijis eh, pēdējos gados, kā es teicu. Ideālā gadījumā, kas nozīmē, ka mums nevajadzētu 1500 grozījumus, kurus visus kaut kā vajadzētu ielikt un kas attiektos uz visu pamatiesību klāstu es saku to, piemēram, Līvijai, piemēram, par Roma jautājumu, ir specifisks ziņojums, kas šobrīd tiek gatavots. Es domāju, nevis tikai, lai nu, šis sarājas ziņojums būtu tāds uh, ar lielāku ietekmi, ka mums tāpēc nevajadzētu pārklāties un visu darīt to, kas iekļaut, kas viņas ziņojumā visu var iekļaut šeit. Es domāju, ka mēs atradīsim veidu un, ja jūs nākat klajā, ierosināt dažas atsauces, viss būtu kārtībā, tāpat es labprāt ņemšu vērā arī atsauces uz citām konkrētām tēmām, bet ir vesels saraksts, un to jūs arī drīz saņemsiet. Tā tad ir saraksts ar parlamenta ziņojumiem un rezolūcijām, kas vai nu ir gatavošanas procesā, vai kas nesen ir pieņemti, vai tiks pieņemti par eh, specifiskām, eh, plašākām tēmām Un man šķiet, ka būtu loģiski, ja mēs ļautu, lai tajos tekstos būtu lietas iekļautas un mūsu pamatiesības aģentūras eh, ziņojums par 15. 16. gadu būtu tāds politiski uh, konsekventāks, kodolīgāks, koncentrējoties uz varbūt tādu ierobežotāku jomu skaitu. Es priecātos, ja kolēģi varētu piekrist šai pieejai. Es zinu, ka mums neizdosies to saglabāt tik īsu, kā es ideālā gadījumā gribētu, bet uh, ceru, ka nu, vismaz eh, tādas vidējas panākums mēs šai ziņā gūsim. Paldies! Es uh, apbrīnoju referentu optimismu un uh, redzēsim, cik uh, daudz grozījums jūs saņemsiet. Es gan nevienu neaicinu vēl iesniegt papildus grozījumus, bet nu, redzēsim, kas notiks tālāk. Jūs to tagad esat skaidri pateicis, nu redzēsim, kā tas viss risināsies un ceram, ka tik tiešām redzēsim jūsu īsāku uh, ziņojumu. That is fine. You'll see how many amendments you get. Um, okay. Jā, diezgan labi zinu šo situāciju, cik grozījums jūs droši vien saņemsiet. Kolēģi, vai ir kāds, kuram nesu devis vārdu? Tad vēl dažu vārdu paģentūru. To Vienna, to, to, to the... Nākamnedēļ mēs dosimies uz aģentūru. Tā būs pirmā reize, kurš Maikls ir direktors šai. Uh, aģentūrā, redzēsim aģentūras darbu uz vietas, zinu, kā strādā viņa priekšgājēji, zinu, kā bijuši pie jums jau citi deputāti, un gribētu arī kolēģis mudināt uzturēt šādas saiknes. Darbs nav viegls, tā ir ļoti plaša darbības joma, ļoti delikāti jautājumi skatām, tāpēc es tiešām no sirds mudinātu šādus kontaktus uzturēt. Maikl, nu tad tev tagad iespēja atbildēt uz dzirdēto. Paldies priekšādātāji! Es gribu atbildēt uz jūsu jautājumu vispirms par to, kā tad individuāli deputāti var sadarboties ar mums uh, un kā var gūt atbalstu. Nu, daži no jūsu kolēģiem jau deva lieliskus piemērus tam tieši, kādā veidā šī sadarbība var izpausties uh, savos komentāros šorīt. Nu, piemēram, mēs, at, mēs atbalstām rezolūciju, Engelkungs par to jau runāja. Tas tiešām ir tāds taustāms atbalsts uh, aģentūras lomai. Uh, Jaruks kundze savukārt runāja par sadarbības iespējām. Nu, lūk, tieši tā, tieši šādu sadarbību mēs vērtējam ļoti atzinīgi, par to vēlamies runāt. Mēs atgriezīšos vēl konkrētāk tieši pie jūsu teikto par romiem, bet tas ir vēl viens lielisks piemērs - dati. Mums ir ļoti plašs datu kopums, ļoti būtiski dati, ko jūs varat izmantot. Un tie visi ir pieejami tieši saistē, tie ar vien vairāk tiek sadalīti, analizēti, piedāvāti un mēs esam gatavi sniegt arī individuālus brīfingus deputātiem, viņu darbiniekiem. Mēs tiešām gandrīz pastāvīgi esam eh, jums pieejami, esam gatavi sniegt šādu tipu informāciju. Eh, Vēl jūs minējāt arī par uh, šo pamatiesību informācijas sistēmu projektu. Tāda vēl nav e, vēl izveidota, bet tas ir process, un tāpēc būtu lielisks e, kopējs cilvēktiesību analīzes avots visās dalību valstīs. Nu, lūk, tie tikai daži no piemēriem. Jurika kungs, paldies par jūsu izteiktajiem novērojumiem. Iesākumā gribētu jums apliecināt, ka aģentūra e, pilnīgi noteikti ir apņēmības pilna respektēt un veicināt visu savu mandātu mandāta laikā pašcieņas ievērošanu katram cilvēkam visās sabiedrībā visā tās daudzveidībā, bet, protams, ka tas jāīsteno ES kompetences un mandāti ietvaros. Jautājumu, ko jūs pieminējāt, e, šī iemesla dēļ neietilpst mūsu pilnvarās. Hartā tiek runāts par tiesībām uz dzīvību un par daudzām citām tiesībām, bet šāda veida tiesības nu, mūsu kompetenci lokā krīt tikai tajā brīdī, kad tas ir ES kompetencēs, un tad, protams, mums ir jāņem vērā mūsu mandāts un daudzgadu finanšu plāns. Spinelli, kundze, jūs runājat par to, kā mūsu mandātu varētu spēcināt. Paldies par jūsu lēpnajiem vārdiem. Nu, Dieda aģentūra arī uzskata, ka tās mandātu vajadzētu spēcināt. Mēs labprāt gribētu, piemēram, gūt iespēju strādāt arī policijas un tiesas sadarbības jomā Mm, tāpat bez tā, ka mums vajadzētu tā, šim nolūkam paļauties uz atsevišķām iestādēm. Mēs tāpat arī vēlētos paust atzinums par atsevišķiem tiesību aktiem, pat tad, ja mums to specifiski neprasa, un vēl virkni citas lietas. Par jūsu minēto jūs runājot, runājot par progresu attiecībā uz migrantiem un bažām, kas saistītas ar šiem um, ģimenes atkal apvienošanās gadījumiem. Mēs piekrītam jums tajā, ka neko nedrīkst darīt tādā veidā, kas nozīmētu attiecīgo starptautisko tiesību pārkāpumus, jeb kādu veidu izvairīšanās no individuālas uh, noteikšanas procesa arī ģimeņa atkal apvienošanās gadījumos novestu tieši pie šādas situācijas. Mēs esam nākuši klē ar virkni ziņojumu par šo jomu, un tas varētu jums būt būtu palīdzīgi, ņemot vairāk, ka jūs veicat novērtējumu par to, nu, piemēram, nesenais ziņojums, kas tika izstrādāts, lai izvairītos no refulmu principa. Jūs runājat arī par bažām attiecībā uz izlūkdienestu uh, un droši un likumiem, kas tiek pieņemti krīzes gadījumos. Es domāju, ka mūsu gaidāmais ziņojums varētu jums būt liederīgs arī šajā jomā. Mēs jau esam jums prezentējuši darba pirmo daļu, tā bija analīze par juridisko ietvaru Eiropā attiecībā uz izlūkdienestu veikto novērošanu. Bet tagad nāks otrs papildu dokuments par faktisko šo tiesību aktu piemērošanu un to uzraudzību. Es domāju, ka tas varētu būt jums ļoti liederīgs materiāls. Nu, katrā ziņā man šīs sarunas ar valdību arī likās interesants Viņiem arī tas likās liederīgi, jo tajā brīdī, īpaši tajos brīžos, kad viņi izstrādā savus drošības likumus, es atvainojos, ir radīja kādu sajukumu attiecībā uz mūsu darbu šajos krīzes punktos, jeb hotspatos. Uh, Ne, mēs, eh, tas ir mandāta jautājums. Mēs, pie, mēs nestrādājam ārpus dalībvalstīm, tikai dalībvalstīs. Mēs labprāt strādātu vairāk arī pie ārējām robežām, intensificējot šo darbu un ne tikai šajos krīzes punktos. Um, Jurakas kundze, paldies par jūsu novērojumiem. Es arī priecājos. Es arī domāju par to, kā mēs varētu tālāk sadarboties, bet es domāju arī, ka tas, ko es teicu šorīt, šeit aktuāls. Nu, piemēram, nesen sagatavojām Romu integrācijas progresu eh, kritēriju listi, tādā sekojot līdz notikumiem, eh, nu, pro, pas, procesa virzībai jau no 11. gada ļoti svarīgi vākt datus par Romu situāciju 16 ES dalībvalstīs. Šīs dalībvalstis uh, tagad arī iesniegs savus datus, un mums beidzot būs kopīgs pārskats par visu šo situāciju. Datu vākšana par Romu integrācijas problēmām un reakcijām vietējā līmenī šobrīd norisinās. Esam gatavi ar jums sastrādētos, lai cīnītos pret e, prečigānismu. Intvaldes kundze, arī jums paldies, un paldies arī citiem deputātiem par ļoti augstsirdīgiem vārdiem, ko jūs teicāt par aģentūras darbu. Es tikai gribētu šeit paust piekrišanu Intvaldes kundzei tajā, ka šeit nav eh, laika būt bailīgiem, eh, kautrīgiem. Nē, taisnība jums tie, Kiničī kundze, paldies arī jums. Jūs teicāt, lai es pastāstu par nesenajiem notikumiem Itālijam. Nu, pat atgriezos no Itālijas, apmeklēju krīzes centru Sicīlijā, man bija tikšanās arī Romā, un mēs jūtam, ka pamazām notiek uzlabošanās, eh, um, un par to, protams, jāpriecājas. Nu, piemēram, jaunais aizbildniecības likums, ko jūs arī pieminējat. Es redzēju arī šo krīzes punktu pieeju, kas tika īstenota Sicīlijā, nu, ļoti iespaidīgā veidā. Tāpēc, nu, ne, domāju, ka nedrīkstam, protams, apgalvot, ka esam jau ceļa galā, ne vēl darba daudz mums priekšā priekšā, bet uzlabojumi Itālijā un tos ar arī Grieķijā ir ļoti atzinīgi vērtējami. Mecāls kundze. Galvenais jautājums, ko jūs man uzdevāt, šķiet attiecās uz arvien pieaugošo naida runas izpausmi tiešsaistē. Nu, es nesaku, mēs te neko nedaram. Mēs jau tad nerunājam par kaut kādu radikāli jaunu domāšanas veidu vai kaut ko tādu, tādu jaunu izgudrojumu un kaut kādu partnerības ar privāto valsts sektoru. Nē, pirmām kārtām jārunā par, par likumu piemērošanu. Cilvēki kaut ko tādu dara un viņi izsprūg cauri sveikā. Tā nedrīkst. Ir šie likumi jāpiemērā. Nevar būt tā, ka jūs varat teikt, ko gribat vienā Eiropā. Eiropas daļā, un tam nav pilnīgi nekādu seku. Un pāri visām citām novatoriskajām jomām un risinājumiem, ko es, protams, negribu vērtēt par zemu, bet es pirmām kārtām domāju, ka tiesību aktu īstenošana attiecībā uz šādu uz naidu kurnošanu runu būtu jāliek pirmā vietā. Mecāls kundze, jūs runājat arī par to, ka aģentūra varētu šai jomā darīt vairāk. Jūs arī vaicājāt, vai varbūt mēs varētu pār, mēģināt pārliecināties arī par to, ka šajās piespiedu atpakaļ nosūtīšanas reizēs tiek ievērotas cilvēktiesības. Jā, mēs varētu darīt vairāk, bet mums ir vajadzīgi vairāk resursu tādā gadījumā un kapacitātes. Mēs esam pilnībā eh, nu, izsmēluši visas iespējamās rezervas šai ziņā. Un visbeidzot, atvainojos, ja kādu palaidu garām, Engelkungs, paldies arī jums par jūsu laipnējiem vārdiem. Mēs tiešām nu, noliecam galvas eh, jū, tam, kā jūs fokusēties uz tiesiskumu pamatiesības, protams, nav vienīgais. Tiesiskums ietver krietni vairāk. Ehm, bet tas, protams, bet pamatiesības ir šis pats kodols, un tāpēc mēs priecājamies, ka jūs eh, darbojaties šajā jomā, un, protams, arī nākotnē ar jums sadarbosimies. Jā, paldies eh, par šiem jautājumiem. Paldies par šiem konkrētajiem jautājumiem. Vispirms atbildēšu uz man uzdotiem jautājumiem. Spinelī kundze šķiet uzdeva jautājumu par to, kā kā nodarboties ar šo ekspost jautājumu koriģēšanu. Nu, tas ir eksante jautājums. Jo, protams, jo labāks regulējums sākotnēji, jo labāk šī stratēģija jo labāk tiek paredzēta šāda negatīva punkta. Mēs, protams, pētām tāpēc arī šādus eh, nelabēlīgus gadījumus pamatiesību hartas ievarošanas gadījumā, tā lai tas varētu pēc tam atspoguļoties tiesību aktu sistēmā. Tas ir process, ko komisējā sistemātiski īstenojam. Un katru reizi, kad veicam ietekmes novērtējumu, tas notiek. Protams, ir arī problemātiskas jomas Tas vienmēr tā ir ar šādiem delikātiem jautājumiem ir jārod pareizais līdzsvars, jāpārliecinās, ka nepieciešamība un proporcionalitāte tiek izvērtēta atbilstīgi. Tas nav viegls darbs. Te pievēršos Kničī kundzes jautājumam. Tā ir joma, kas ir īpaši delikāta un um, tas, protams, saistās ar terorismu apkarošanu un tiesību aktu, kas pieņem šajā jomā pagājušajā gadā. Arī šajā gadījumā mums nepieciešams uz šo lietu fokusēties ar konkrētu ekspostu novērtējumu, domājot par iespējamo jaunā tiesību akta ietekmi. Un tāpēc eh, paldies arī šim parlamentam Atgriežoties pie jūsu jautājumu, process norisinās. Gatavojam direktīvas ietekmes novērtējumu, tātad direktīva cīņai pret terorismu, un e, konsultējamies šeit arī ar cilvēktiesību organizācijām, tās var mums palīdzēt šo ietekmi e, vērtējot. Ļoti tāpēc svarīgi rīkoties arī ex ante pēc iespējas atbilstīgāk. E, protams, ex post nu, novērtējums reizēm arī ir ļoti nozīmīgs. Kas attiec uz jūsu jautājumu par bērniem, tad šķiet Maikls uz to jau atbildēja. Vēlreiz tikai gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd Itālijā ir paraugu prakses gadījumi, to, to starp arī lūk šis jaunais atbildniecības likums. Mums pagājušajā nedēļā bija ļoti veiksmīga tikšanās, pavisam drīz veidosim Eiropas atbildniecības tīklu. Un jautājums par bērnu tiesībām krīzes centros ir, protams, ļoti aktuāls, bet tas attiec ne tikai uz krīzes centriem, arī uz uzņemšanas centriem un uh, turpmāko mm, fórumu veltīsim tieši bērnu tiesībām. Tas būs 7. un 8. novembrī. Turpināsim par to, kā veicināt dažādas aizturēšanas alternatīvas, nu vienalga, vai tas būtu migrācijas jomā vai arī krimināltiesību jomā. Tālāk arī tika uzdots man tieši jautājums, tos deva Mecels kundze par eh, uznaidu kurnošu runu tiešsaistē. Šai gadījumā jāskatās arī uz informācijas un apzinātības eh, veicināšanu. Maltas prezentūras laikā mums bija ļoti veiksmīgs eh, seminārs par to, kā to darīt, kā kā vērsties pret ksenofobisku runu, uz naidu kurinošu runu, kā uzraudzīt tīkla saturu kā tādējādi palīdzēt pilsoniskajai sabiedrībai, IT kompānijām, kāda risinājuma pieejama. Pēdējā novērtējumā Public Online tas saucās, var to jums nosūstīt, nosūtīt par to runājumu, ja pareizi atminos, tad dati mums bija aptuveni par 59% no no visa šī satura bija uzskatāms par nelegālu uz naidu kurinošanu runu tiešsaistē, un uzņēmumi to centās izņemt no uh, Eh, interneta, bet, protams, šie dati jāsalīdzina arī ar pagājušo gadu, kad šis attiecīgais skaitlis bija tikai 28% vidēji. Tātad progress, zināms, tiek gūts. Es atvainojos, eh, aizmirsu tādu jautājumu, par, nu, ko, vai, par ko runāja Intvelds kundze. Viņas gan vairs nav klāt, bet tas nekas. Uh, es varbūt esmu tāda bailīga, bet es nedomāju, ka komisija savā politiskajā līmenī tāda ir vai, vai, vai kautrīga. Nu, pat pasīsimies uz uh, State of the Union, jeb Eiropas Savienības situācijas runa, un tur tiek par to visu runāts vakardienas intervents, eh, uzstāšanās arī, ko teica Timermans kungs par to runā. Es domāju, galvenais eh, būtības, būtība šeit, tā galvenā būtība ir tas saturs, formāts faktiski. Paldies. Nu tad jā, labi, ka jums bija vēl nedaudz pāris minūšu, lai aizstāvātu komisiju. Nu redziet, mēs esam pavisam godīgi un taisnīgi šeit parlamentā. Paldies un lai jums veicas arī tālāk ar pamatiesību aizsardzības darbu. Veicināsim arī tālākus kontaktus starp jūsu aģentūru un mūsu deputātiem. Paldies jums abiem. So, un tātad, kolēģi, uzreiz pāriesim tālāk pie nākamā sastā darba kārtības punkta gribu pie mums smēķt Eiropas uh, narkotiku un narkotiku atkarības uzraudzības centra direktoru. Okay. Two... Un ir ieradušies divi pārstāvji, kas lūk nāk šeit uz pódiumu no uh, saīsinājumā, tātad šī centra nosaukums ir EMCDDA. Sauksim to par centru, tātad lūk. Sorry, colleagues, only Mr godātie kolēģi, nē, tomēr viens tik Zabranskī kungs nav varējis ierasties, Goca kungs ir gan klāt. Nu, lūdzu, tikko jūs būsiet iekārtojušies, varat mums pastāstīt par šī centra eh, darbību 2016. gadā, un tad pēc prezentācijas, protams, notiks diskusijas, varēsim uzdot jautājumus. Esam nedaudz aizkavējušies laika ziņā, un tāpēc lūkšu Gucil kungu uh, Eh, bez kavēšanās eh, sāka runāt, viņš ir mums jau pazīstams. Lūk, pastāstiet par šīs aģentūras jeb centra darbu. Priecājamies jūs šeit redzēt. Lūdzu, Guzelkungs. Paldies priekšādātāji. Godātie deputāti, Libe komiteja, godāti Eiropas parlamenta deputāti, vēlos teikt jums paldies par piedāvāto iespēju prezentēt jums vispārējo ziņojumu par darbību un izpildi 2016. gadā. Pirmais slaids, lūk. 2016. gadā mūsu centram 2016. gads mūsu centram bija pārveidošanās gads. Tas bija pirmais gads, kad arī pildu savu direktoru mandātu, un tāpat laikā mēs īstenojām darba programmu uh, sākām īstenot arī dažādas pārmaiņas, par ko runāšu sīkāk šodien. Nevēlos detalizēt stāstīt par visiem šiem kontiem un detaļām, drīzāk pievērsīšos svarīgākajiem skaidriem un informācijai ko radījām jaunu attiecībā uz zināšanu kopumu, attiecībā uz narkotiku situāciju. Nu, pirmām kārtām pagājušajā gadā mūsu centrs piedāvāja 44 jaunas zinātniskas un uzņēmē darbības publikācijas, korporatīvas publikācijas. Visa gada laikā turklāt sagatavojam 27 zinātniskus dokumentus, jeb sadaļas grāmatās. Uh, kurās aprakstījām jaunās notikumu tendences attiecībā uz eh, narkotiku jomu. Tāpat arī pagājušajā gadā sagatavojām trīs būtiskus plašus ziņojumus. Pirmais no tiem bija ziņojums par narkotiku tirgu, to prezentējām arī šeit Briselē eh, kopā ar komisāru Avramopolus. Un šai pasākumā mums bija iespēja arī informēt parlamenta deputātus par to, ka esam aplēsuši jauno narkotiku tirgus apjomu, un šīs aplēs ir apmēram 24 miljārdi eiro gadā. Tātad kopējā vērtība šim narkotiku tirgumu. Eiropas Savienību. Un, un, protams, ka šis skaitlis ir tādas pirmās aplēses, par, pie tā strādāsim arī tālākos gadus, pie tā precizēšanas, bet tas piedāvā konkrētu informāciju par to, kādā veidā narkotikas un narkotika tirgus ietekmē eh, Eiropas Savienību. Te, protams, ietvert gan narkotika kontrabanda ražošanu, tirzniecību un tā tālāk. Un to, protams, eh, izstrādājām ciešā sadarbībā ar organizācijām, kas strādā pie nopietniem un organizētās noziedzības. Tālāk strādājām arī pie detalizētām publikācijām, kā jau teicu, par konkrētām tēmām, tādām kā, piemēram, eh, prevencija pārdozēšanas gadījumos. Mums ir sagatavots jauns ziņojums par interneta narkotiku tirgu, piemēram, eh, arī pāris citu svarīgu publikāciju sagatavojam. Viena no tām bija saistīta ar C hepatītu, kas saistībā ar narkotiku lietošanu. Nu, kas mainījies un ko mums izdevies uzlabot mūsu darbībā, arī attiecībā uz mūsu kā organizācijas redzamību. Pagājušajā gadā mēs reģistrējām vienu miljonu uh, apmeklētāju mūsu telpās mazliet mazāk par simts uh, skatīšanās reizes mūsu mājaslapā un simts skatīšanās reizes mūsu video. Pagājušajā gadā turpinājām arī jaunu video filmēšanu, kurās tādos vienkāršos un skaidros veidos cen didaktiski cenšamies prezentēt atsevišķas tēmas. Var jums, piemēram, pastāstīt, ka viens no, no tādiem populārākajiem video YouTube, um, piemēram, bija attiecībā uz dekriminalizācijas definīciju kas e, tur runājam gan par Eiropu, gan par mm, valstīm ārpus Eiropas. Nākamais slaids. Tāpat esam izstrādājuši arī tālākus pakalpojumus e, politikas jomā. No Eiropas iestāžu puses vien pagājuši, kad, un to starp no Liba komitejas un parlamenta saņēmām 36 eh, lūgumus sniegt ieguldošu informāciju, nu, dažādu raksturu informāciju dažādos apjomos. Nu, varu, piemēram, jums dot arī, eh, nu, tādu priekšstatu. Mūsu centrs, piemēram, sniedza detalizētu informāciju attiecībā uz es rīcības plāna un es stratēģijas izstrādē un novēru, novērtēšanu. Nu, un tad esam šādā veidā gatavi sniegt informāciju. Mūsu centrs pagājušajā gadu piedalījās arī 36 plašās Eiropas un starptautiskās sadarbības eh, projektos kur apmainījumas ar informāciju, ar zināšanām kopā ar ES dalību valstīm. Un viens no šiem pasākumiem aprīlī, piemēram, bija ANO īpašās ģenerālās asamblējas tekšanās eh, reize, kas tika veltīta narkotikām Ņujorkā. Tur ne tik vien atbalstījām mēs delegāciju, bet arī tiešā veidā piedalījāmies šais pasākumos uz vietas. Un visbeidzot, mēs turklāt turpinam sniegt atbalstu arī pol politikas eh, izstrādātājiem Eiropas un nacionālā līmenī. Pagājuši gadu veicām 18 tehniskas un zinātniskas komandējumus uz dalību valstīm pēc pieprasījuma, kuros eh, pētījām virkni plašu tēmu. Mm, nu, varu, piemēram, minēt vienu. Bija apmeklējums uz Zviedriju, tikāmies ar Zviedrijas kolēģiem, eh, runājām par to, kā atbilstīgāk analizēt izmaiņas eh, situācijā tur attiecībā uz pārdozēšanu tieši šajā valstī. Mēs turklāt strādājam arī pie tālāku aktivitāšu izvēršanas saskaņā ar mūsu stratēģiju, lai atbalstītu praktizējošās organizācijas. Nu, lūk, pāris skaitļu. Pirmām kārtām organizējām apmācību 150 zinātniekiem Eiropā saistībā ar vainu uzraudzību vai analīzes darbu attiecībā uz narkotiku situāciju. Tāpat arī sadarbībā ar CEPOL devām savu ieguldījumu. Apmēram 440 tiesību kārtību sargājošo um, ierēģņu apmācībā. Un tāpat arī esam līdzdarbojušies paraugu prakšu portālos. Um, runājot par tādiem jautājumiem kā ārstēšana, prevencija, kaitējuma novēršana un tam līdzīgi. Pagājušajā gadā pirmo reizi novērojam nelielu samazinājumu um, šādu psihoaktīvo substanču lietošanā. Mums ir uh, agrīnās brīdinājuma sistēma, ko mūsu centrs koordinē, Bet jāsaka, šo samazinājumu kompensē fakts, ka kopā no 6, 620 eh, centriem, ko šobrīd mēs no, novērojam, 423 eh, substances tika konstatētas tādā vai citā mirklī Eiropas tirgū. Šis skaitlis ir svarīgs, jo daudzos gadījumos mums vaicā, kāda ir situācija attiecībā uz to, cik daudz jaunu psihotropo vielu nonāk tirgos. Nu, protams, šeit ir neliels samazinājums. Iespējams, eh, tas nāk kā sekas arī ties pieņemto likumu darbībai nu, piemēram, šī Eiropas agrīnās brīdinājuma sistēmas un kontrols pasākumu dalību valstīs, um, tāpat arī gan padoms līmenī, gan individuālo dalību valstu līmenī. Bet tā, protams, ir tikai monētas viena puse. Otra monētas puse ir tas, ka šis tirgus joprojām ir ļoti dinamisks. Tas nav tāpēc, ka tur parādītos varbūt tagad mazāk jaunu vielu, tas nav tā, ka tās tāpēc no tirgus pazūda un gribu, lai jūs to atceraties, lai arī kopējais jauno vielu skaits ir samazinājies un šo tendenci šķiet turpinās šogad, mums tāpat laikā ir pretēji tendence tādā ziņā, ka pieaug to problemātisko substanču mm, lietošana, kas ir mums jau pazīstams. Paga nākamajā gadā uzsauksim sešus riska izvērtējumus attiecībā uz vielām, kas piedara, nu, manis minētajai vielu saimei. šīs vielas ir viens no galvenajiem iemesliem, piemēram, arī ASV konstatētajiem pārdozēšanas gadījumiem. Tad, tad tas nav aktuāli tikai Eiropā, ir svarīgi sekot līdz notikumiem arī citur, citos pasaules reģionos. Prezentējums lūk rezultātus, kādus pakalpojumus sniedzam, bet, protams, ir vēl arī tas darbs, kas varbūt nav tik redzams kas tāpat laikā mūsu darbību, darbībai dod pievienoto vērtību, respektīvi, kas tiek darīts iekšēji, centri iekšienē. Pagājuši gadu vien sagatavojam desmit tīkla tikšanās, katra no tām tika veltīta konkrētam uzdevumam, ar ko centrs nodarbojas kā pamatdarbību. Pirmo reizi pilnībā īstenojam arī jauno atskaitīšanās pakotni, kas tika pieņemta pirms trim gadiem ar etoks tīklu un ko apstiprināja jūsu valde. Viena lieta ko mēs nepietiekami minam, nu vismaz pēdējos gados, um, lai arī darbs šai jomā norisinās plašā apmērā šeit centrā un arī dalību valstīs, ir darbs ar narkotiku piegādes indikatoriem. Kā jūs zinat, tika pieņemts komisijā plāns, to pieņem um, komisija padoma attiecībā uz tālāk šo indikātoru izstrādu un priecājos un ar lepnumu var jums teikt, ka pagājušā gada decembrī mēs darbu pabeidzām pie pēdējā šī plāna posma. Un tāpat laikā turpinājām identificēt, mm, saņemt un analizēt jaunus datus, uh, no jauniem datu avotiem, to starp arī no atvērtā av, av, avota datiem, atvērtā koda datiem. Izstrādājam izmēģinājumu projektus ar darbvietu pētniecības centru komisijā. Nu, un prezentācijas noslēgumā, kāds ir bijis darbs centrā. Nu, varbūt jūs atminēsieties, ka mūsu darba programmā tik iekļauta definīcija attiecībā uz katru no darbībām un prioritatīvajiem līmeņiem. Sakot, ka pirmajam līmenim aģentūra, piemēram, eh, velta simtu, simtprocentīgu izpildes uh, līmeni, otrajam līmenim 82, trešajam vismaz 50%. Nu, salīdzinājumā ar pirmajiem mūsu darbības gadiem, kad izmantojām šo sistēmu, eh, var pastāstīt, ka pirmajos gados mums neizdevās izpildīt šo 100% mērķi L1, ja pirmajam līmenim līdz 90% bija L2 Eh, trīs darbībām. Nu, tagad, pateicoties eh, jaunam pāraudzības procesam, darba izpildes pāraudzības procesam visa gada laikā un ne tikai mm, īstenojot to gada vidū vai beigās, mums ir izdevies panākt labāku līdzsvarotību starp šiem līmenim, līmeņiem. 97%, 97% visās pirmā līmeņa darbībās, 83% eh, nedaudz tātad atpaliekam no mērķa mm, L1 gadu gadījumā. Un tur bija neliela kavēšanās, bet starptautiskā eh, mērā šīs publikācijas, eh, ar ko bija kavēšanās, publicējām šogad jau. Redzat, ka L2, jeb otrā līmeņa darbības, tuvojas 83% slieksnim, tas ir labāks nekā pagājušajā gadā. Bet, nu, protams, kā sākas, tam ir eh, šis otra, šī otra līdzsvar kausa puse, ka mēs definējam prioritātes un tām sekojam. Uh, un tāpēc ir 60% trešā līmeņa darbībās. Tad, tad lūk, tāda konsolidēta darbības izpilde. Nu, protams, gribu uzsvērt arī faktu, ka pagājušajā gadā papildus darba programmai mēs izstrādājam arī ilgtermiņa stratēģiju laikam līdz 2025. gadam, ko jums prezentēju šī gada sākumā. Par budžetu un finansējumu. Izvēlējos trīs skaitļus, kas ļautu jums ilustrēt, kā mums izdevies labāk pārvaldīt budžetu un kā izdevies labāk īstenot aģentūras darba programmu. Pirmais, lūk, šis 100% skaits. Pirmo reizi vēsturiski ir tā, ka mums ir izdevies e, sasniegt 100% līmeni attiecībā uz saistību izpildi, saistību apropriāciju izpildi mūsu budžetā. Tiešām, nu, tas tāds rekords mums. Uh, Otrais skaitlis, ko gribu jums likt priekšā, ir 94,4%. Tas ir tas izpildes līmenis, kas saistīts ar darbībām, kas uzsākas gada laikā, bet noslēdz tikai pašās gada beigās vai nākamajā gadā. Tās ir darbības, uh, kur visu aģentūru gadījumā parasti ir problēmas pārliecināties par to, ka šo darbību vajadzības budžetā tiek atbilstīgi definētas un sadalītas, tāpat laikā tiek arī izpildītas šī ir bijusi tāda joma, kur mums ir nācies pacienīties, lai panāktu labu izpildus līmeni, un tāpēc šis rādītājs 94,4% tiešām ir viens no labākajiem, eh, kāds mums bijis. 100% mums nav izdevies sasniegt, tas tāpēc, ka atsevišķi šie kontrakti un grantu eh, nolīgumi, piemēram, retoks grantu gadījumā, nu, ir piešķirta tā, kas tāpat laikā dalībvalstīm nav bijis iespējas tos pilnībā īstenot, un tāpēc neliels procentuāls skaits no tiem nonāk pie mums atpakaļ, un šis skaitlis nav 100%. Un tad šis 16,5% skaitlis. Uh, Tas ir tas vidējais laiks, kas pastāv starp eh, rēķina saņemšanas un nom, dienas skaits starp rēķina saņemšanas un nomaksas brīdi. Tas nozīmē, ka nav nekāda veida vilcināšanās šajā budžeta pārvaldībā un izpildē. Mans pēdējais slaids. Kāda ir pēdējie notikumi aģentūrā? Es eh, ļoti priecājos jūs informēt par to, ka saskaņā ar šī gada sākumā prezentēto stratēģiju uh, Mēs pagājuši, kad eh, pilnīgi laikā un saskaņā ar aktivitāšu plānu m, mm, esam pārreformējuši aģentūru. Tātad esam izveidojuši jaunu uh, nodaļu un trīs nedēļu laikā mēs plānojam uh, uzsākt trīs jaunas jomas. Tātad pirmkārtā mēs rēķēsim uz uh, veselību un sociālo jomu. Tā būs pirmā šāda veida publikācija. Uh, Un uh, tiem, kas interesē, vakar mēs publicējām jaunu uh, rīku kopumu, kur ir runa par nacionālajām un reģionālajām narkotika politikām. Tuvākajās nedēļās būs vēl divi jaunumi. Un uh, nākamreiz, kad man būs iespēja ar jums tikties, es jums prezentēšu jauno strateģisko informatīvo ziņojumu par kaptagonu. Jūs uh, Noteikti lasījāt presē ziņojumus par kaptagonu. Mēs īsti pat nezinājām, vai tie runa par kaptagonu vai nē, un mm, galīgā, nedē, galīga atbilde būs atrodama strateģiskajā informatīvajā paziņojumā pēc dažām nedēļām. Tāpat arī mēs publicēsim jaunu ziņojumu par Darknet. Šeit mm, situācija ir visnotaļ uztraucoša. Mēs runāsim arī par organizēto noziedzību un narkotiku eh, tirzniecību. Mums ir arī paredzēta direktora tikšanās, kur tiksies eh, arī eh, vairāku aģentūru direktori ar komisāru Avramopulus. Un pēdējais mēs arī sadarbojamies ar Portugāļu narkotiku koordinātoru, ar narkotikas aģentūru, tāpat arī mēs piedalīsimies Lisabonas narkotika atkarību konferencē, tāpat mm, priecāmies, ka ir paredzēti vairāk nekā 1200 dalībnieku šajā konferencē. Tas bija tas, ko es vēlējos jums pastāstīt, priekšādātāja kungs, un, protams, esmu gatavs arī uzdo, atbildēt uz dotiem jautājumiem. Okay, Lielas paldies! Rītdienas balsojumā mums būs jābalso arī par vienu no dokumentiem un klāt ir eh, viens no referentiem. Tomas Žadovskis eh, īstenībā arī pieteicās runāt. Došu viņam vārdu, pēc tam izteiksies Anna. Liels paldies, priekšādātāji! Zdūrasniet! Uh... Eh, Vispirms es vēlētos uzsvērt, ka. Protams, es vēlos arī pateikties par šo prezentāciju. Tā bija ļoti informatīva un sniedz mums informāciju par uh, sadarbību ar parlamenta deputātiem. Redzu, ka pēdējo trīs gadu laikā šī sadarbība ir progresējusi. Liels paldies eh, direktoram un visiem aģentūras līdzstrādniekiem. Narkotiku jautājums sabiedrība dažkārt ignorē, bet eh, tā nevajadzētu būt. Nesen um, mēs viesojāmies Marokā un mums stāstīja par projektiem, kas tiek veikti narkotiku apkarošanas jomā Marokā. Tie, kas nesaskata šīs problēmas globālos aspektus, ir akli un nesaprota, cik liela ir to ietekme. Mums vajadzētu saprast, kā narkotikas ietekmē visas mūsu dzīves jomas. Man būtu pāris jautājumi. Uh, Protams, ka parlamentā mēs kontrolējam kvantitatīvos indikātorus, proti, ja ir pieaudzis narkotiku tirdzniecības gadījumu skaits vai šādu incidentu ir arvien vairāk, bet mani atklāti sakot neinteresē šie kvantitatīvie indikātori, jo esmu vairāk praktiķis. Man interesē kvalitāte proti cik ātri lietotāji kļūst atkarīgi no narkotikām, kas parādās tirgū. Nesen man bija iespēja diskutēt maniem kolēģiem Čehijā, un man radās iespējas, ka arvien vairāk tagad ir pieejamas agresīvas narkotikas. Šīs narkotikas ir tādas, kas um, rada atkarību ļoti ātri, un Agrāk šādu incidentu bija mazāk, bet eh, tagad šo incidentu ir arvien vairāk. Gribētu zināt, vai jūs piekrītat šādam viedoklim un eh, kā uh, jūs aģentūras to reaģēs. Lielas paldies, Tomas, un tagad Āna. Lielas paldies, priekšādātāji. Lielas paldies arī par sagatavoto prezentāciju. Mums uh, šī informācija šķiet ļoti svarīga. Debats par narkotikām ļoti bieži ir parlamenta darba kārtībā, jo īpaši pēdējā laikā. Rīt ir paredzētas debates par fenetīlu, kas ir viena no bīstamākajām narkotikām. Mans kolēģis nesen par to runāja. Es domāju, ka šīs narkotikas um, kļūst arvien pieejamākas, vismaz tāds iespējas man ir radies, un uh, es strādā pie šī jautājuma. Tāpat arī es gribētu runāt par internetu narkotikām, kas eh, ir eh, speciāli redītas jauniem cilvēkiem. Savā valstī, Zviedrijā, es varu novērot, ka fenetilam līdzīgas narkotikas ir uh, izraisījušas ļoti daudz nāvis gadījumu. Mums tagad ir šī kopējā datu bāze un eh, es tai uzticos. Es ceru, ka tā attīstīsies ātrāk un ka tā mums ļaus vērsties pret eh, šādām jaunām narkotikām, kas parādās Eiropas tirgos. Šīs narkotikas nenonāk visās dalībvalstīs eh, vienlaicīgi. Iespējams, ka mm, narkotikas, kas jau ir nopērkamas Spānijā, Zviedrijā, nokļūs tikai pēc pāris gadiem. Uh, Tieši tāpēc mums vajadzētu sadarboties Eiropā, apkarojot šādu veidu narkotikas. Mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošās zināšanas. Informācija ir brīvi jāplūst ar policiju un sociālajiem darbiniekiem visā Eiropā. Manuprāt, pašlaik situācija nav optimāla ir ļoti daudz darāmā dažādās jomās. Es ceru, ka Es ceru, ka jūs eh, aktīvi darbojaties visās šajās frontēs. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai informācija nepazustu un tiktu nodota tālāk. Daudzos gadījumos eh, dalību valstīm ir ļoti sarežģīti um, tikt galā ar šo informāciju. Es ļoti priecājos par šo prezentāciju, jebkurā gadījumā es ceru, ka šī cīņa turpināsies. Paldies, tagad Anna Gomeša. Sorry. Very good to see you, Mr. Guzdel. Guzelkungs, liels prieks jūs redzēt. Patiešām šis eh, ziņojums ir ļoti svarīgs, un mēs eh, priecāmies, ka jūs esat MCDDA centra vadībā. Es gribēju mazliet eh, papildināt referentes tikko uzdoto jautājumu. Pirms diviem gadiem mūsu komiteja viesojās Ķīnā Ķīna tika uzskatīta par ļoti lielu psihoaktīvo vielu piegādātāju. Šīs eh, narkotikas bija brīvi pieejamas internetā, un tur vajadzēja izmainīt tikai nelielu molekulu, un tās kļuva pieejamas. Tātad mums vajadzēja informēt mūsu starpniekus par uh, Eh, Ķīna spēlē to lomu, ko tā varbūt spēlē pati to neapzinoties. Vai jūs domājat, ka tas ir mainījies? Vai tas varētu būt iemesls, kāpēc eh, vielu skaits ir samazinājies, neskatoties uz to, ka vairāk nekā 400 ir identificētas Eiropas Savienībā? Vai ir kādi citi lieli piegādātāji? kur atrodas šīs laboratorijas, kas eh, šīs vielas eh, izmaina vai tā manipulē. Otrais jautājums. Mani ārkārtīgi interesē jūsu ziņojums par kaptagonu. Mēs šodien uzsāksim īpašo komiteju par terorismu. Cerams, ka jūs varēsiet ierasties. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums būs mums ļoti svarīgs. Tas attiecas ne tikai uz kaptagonu, bet arī uz darknet izmantošanu. Viena no problēmām, par kuru es arī gribēju runāt, un man par to informēja um, misijā, mēs bijām devušies uz jūsu aģentūru, un uh, man stāstīja, ka mūsu varas iestādes, policija un muitas iestādes, uh, nav pietiekami labi aprīkotas un īsnībā tās nepietiekami labi kontrolē um, ostas, lidostas, stacijas. Tagad tiek izmantotas arī zemūdenes un tā tālāk. Vai jums liekas, ka situācija ir uzlabojusies? Šeit ir runa ne tikai par izpratni, bet arī par uh, aprīkojumu, par gatavību darboties un par uh, attieksmi uh, pret uh, kontrols pienākumiem, jo īpaši zinot, ka uh, kaptagonu izmanto arī Daesh kaujinieki. Es šķiet sapratu, ko jūs mums mēģinājāt pavēstīt, stāstot par izpildes indikatoriem, bet redzēju, ka jūs esat sastieguši tikai 60% no mērķiem. Lūdzu, pārtulkojiet to mums saprotamā valodā. Ko tas īsti nozīmē attiecībā uz jums nepieciešamiem cilvēku resursiem? Protams, ka šādi darbinieki jums ir vajadzīgi, jums ir vajadzīgi ļoti kvalificēti darbinieki, tātad te būtu runa arī par ķīmiķiem, kas spēja tikt galā ar šīm vielām. Uh, Vai jums ir pietiekami daudz eh, cilvēku resursu un pietiekami daudz eh, resursu un budžeta, lai pildītu savus pienākumus? Paldies, Anna. Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Nē? Tad eh, došu vārdu Kūstela kungam, um, lai viņi varētu atbildēt, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties par uzdotajiem jautājumiem. Vispirms eh, daži komentāri un arī atbildēs Dehovska kungām. Šķiet, ka ir eh, radušās izmaiņas narkotiku tirgu evolūcijā. Mēs rādzām, ka tiek izmantotas visas dažādās vielas un uh, Protams, ka pieaug psihoaktīvo vielu skaits, bet tas nebūtu nenozīmē, ka vecās narkotikas, tradicionālās narkotikas tādas kā heroīns būtu kaut kur pazudušas. Heroīns vēl ar vienu ir tirgu, un es eh, varu jums arī atgādināt, ka tad, kad mēs prezentējām Eiropas eh, narkotiku ziņojumu šī gada jūnijā, es eh, jums arī pavēstīju, ka kokaīna kvalitāte un kvantitāte tirgū palielinās. Tātad, protams, mēs nevaram uh, justies komfortabli attiecībā uz tradicionālo narkotiku pieejamību. Bet jānorāda arī, ka mēs nevaram novērot uh, kokaīna lietošanas uh, paaugstināšanos. Mēs, uh, protams, mēģināsim to visu pētīt, iesaistīsim arī Eiropolu un citas aģentūras. To mēs darīsim nākamajā ziņojumā. Gribam zināt, kur šis eh, kokaīns paliek. Vai tas paliek Eiropā, vai arī kokaīns tiek uh, nosūtīts tālāk uz eh, citām pasaules daļām, un Eiropa ir kļuvusi par tādu kā sadalas centru. Tas būtu pirmais elements. Otrais elements attiecībā uz psihoaktīvajām vielām. Šeit tirgus ir ļoti uh, svārstīgs. Mēs rādzām, ka uh, tirgu iekļūst mazliet mazāk jauno vielu, bet eh, dažas no visa problemātiskākajām vielām, tādas kā fentanils, šeit atšķirības ir tādas, ka mm, fentanils ir 400 vai pat 600 reizes spēcīgāks par morfiju, un pat ar ļoti nelielu daudzumu var pārdozēt. Mēs varam konstatēt to pašu arī Amerikā. Līdz šim 182 cilvēki ASV katru dienu iet bojā no pārdozēšanas, un 40 līdz 60 cilvēki ir pārdozējuši tieši fentanilu. Viena no problēmām, ko rada fentanils, kādas tiek konstatētas vairākās dalībvalstīs, ir tāda, ka Uh, fentanilu atrod sajaukumos ar heroīnu, dažkārt tas tiek sajaukts arī ar kokaīnu un amfetamīniem. Tas ir kļuvis par uh, plašpatēriņa preci. Atš atkarībā no uh, narkotikas kategorijas fentanils tiek iejaukts pilnīgi visur, un tas tādējādi rada vēl lielāku apdraudējumu. Mums Nav arī nekādu pierādījumu, kas ļautu mums pateikt, ka narkotikas tagad rada lielāku vai mazāku atkarību. Mēs redzam, ka pēdējo 20-25 gadu laikā cilvēku uzvedība ir mainījusies un ir tāda lietotāju kategorija, kas izmanto eh, dažādas narkotiku grupas vai kategorijas eh, atkarībā no gara stāvokļa vai no apstākļiem. Es vēlētos pateikties arī par uh, uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Jūs runājāt arī par fentanilu. Kā jau es tikko norādīju, fentanils ir ļoti uh, satraucošs jautājums. Mēs sadarbojamies arī ar nacionālajām iestādēm, tā skaitā arī ar Zviedrijas kontaktpunktu, mēģinām labāk saprast šos datus, mēģinam arī redzēt, kā ir pieaudzis pārdozēšanas nāves gadījumu skaits Zviedrijā. Ir vairāk faktori, kas ļauj mums to izskaidrot. Pirmkārt, mēs veicam izmeklēšanu kopā ar kolēģiem, un tas ļauj mums labāk kontrolēt situāciju. Protams, ka fentanils spēlē savu lomu, taču fentanils nav vienīgā viela, kas tiek jaukta ar heroīnu, tādējādi radot pārdozēšanas risku. Viena no uh, biežāk izmantotajām lietām uh, vielām uh, ir benzodiazepēns, kas tiek jaukts ar uh, heroīnu, un tas ir radījis ļoti daudz pārdozēšanas gadījumu Eiropā. Šī viela ir ļoti toksiska, tad te ir runa par mm, cilvēkiem, kas mēģina izdarīt pašnāvību. Uh, ja viņi izmanto tikai benzodiapēnu, tad uh, šīs pašnāvības nav veiksmīgas, bet ja tas tiek sajaukts ar citām vielām, tad šie rādītāji jau paaugstinās. Uh, Dažos gadījumos, ja benzodiepēnu jauc ar heroīnu, tad tam var būt letāla ietekme. Mēs eh, sadarbojamies arī ar komisiju, un es gribētu norādīt, ka šī agrīnās rēģēšanas sistēma, ko mēs pārvaldam un kontrolējam Eiropā, ļauj mums teikt, ka Eiropa ir vienīgais reģions pasaulē, kuram ir šāda sistēma. Sistēma darbojas 7 dienas nedēļā, 24 stundas dienā, un, kā jau norādīja Eidas kundzei, Ir ļoti svarīgi apmainīties ar informāciju ar visām dalībvalstīm. Tieši to mēs darām. Šī grupa ir unikāla arī tāpēc, ka tā ļoti cieši sadarbojas ar uh, eh, EMCDD un Retox tīklu, un mēs sadarbojamies arī ar Eiropolu. Tas ir tāds unikāls piemērs sadarbībai, kur mēs varam nodrošināt uh, savstarpēju atbalstu gan uh, dalību valstīm, gan arī Eiropas līmenī. Tieši tāpēc tas ir tik veiksmīgi. Un tieši tāpēc arī novembrī uh, ir paredzēta zinātniskās komitejas sanāksme Lisabonā, kur tiks veikti seši riski izvērtējumi vienlaicīgi. Informācija būs pieejama uzreiz pēc sanāksmes. Un eh, dažkārt, tad, kad mēs skatāmies uz šiem lēmumiem, tie tika prezentēti arī jums pagājuši gadu un pirms diviem gadiem, eh, šiem uh, eh, sesinājumiem seko mm, padomas lēmums, un tas parasti runā par to, kā šīs vielas būtu jākontrolē. Tas uh, norāda arī, ka padomē ņem vērā mūsu teikto, un tas tiks darīts arī šogad. Uh, Pēdējais Gomešas kundzes uzdotais jautājums. Liels paldies par jūsu pastāvīgu atbalstu un arī viesošanos mūsu centrā. Pirmām kārtām jūs runājāt par Ķīnu. Esam konstatējuši, kaut arī tas varbūt šķīstu kā piliens okeānā, bet mēs redzējām, ka pagājuši, kad Ķīnā tika aizliegtas 20 vielas. 20 vielas, ja mēs to salīdzinām ar 100 tūkstots un desmit tūkstoši vielām, jo ķīmija galu galā nav robeža, varbūt nešķiet daudz, bet eh, nedomāju, ka neskatoties uz šiem lēmumiem, mēs varētu teikt, ka situācija ir mainījusies. Jūs arī jautājāt, vai arī kādi citi lieli piegādātāji. Indija arī ir ļoti nozīmīga piegādātāja, bet Ķīna tomēr ir pati lielākā. Uh, Un, ja mēs paskatāmies uz nar Eiropas narkotiku tirgus ziņojumu, tad uh, tikai Rotterdamas ostā ir 30 tūkstoši konteineru, kas ir tranzītā katru dienu. Un uh, kopā ar Eiropolu mēs uzstājam uz to, cik svarīgi ir apmainīties ar izlūkošanas informāciju. Šeit mums ir vajadzīga uzticēšanās dienestiem. Uh, un ir arī jānodrošina, lai šie izlūkošanas dati nekur netiktu nopludināti. Mums ir jādomā arī par labāku uh, um, atklāšanu, ko mēs varētu uzlabot ar izlūkošanas datu apmaiņu. Šeit ir jāuzteic um, malku darbs, uh, šeit ir vērojama pozitīva attīstība un priecājos arī par Eiropola pagājušajā nedēļas iniciatīvu, kur uh, tiks organizētas sanāksmes, lai risinātu narkotika tirzniecības jautājumus Eiropā. Um, Pagājušajā gadā ziņojumā mēs minējām, ka narkotikas ir ļoti nozīmīgs faktors uh, organizētajā noziedzībā, un tāpēc mēs nevaram likt uzsvaru tikai uz terorismu vai migrāciju. Mums ir vajadzīga šī visaptvarošā pieeja. Un uh, tagad par izpildes rādītājiem. Paldies arī par uzdodo jautājumu par resursiem. Šeit eh, ir jāatbild uz diviem elementiem. Pirmkārtām, tad, kad eh, tika izveidota šī sistēma, tad, kad to darīja valde, tad tieši pēc eh, direktora priekšlikuma, pēc manā priekšteča Gotsa kunga priekšlikuma un arī ņemot vērā komisijas un parlamenta teikto, proti, ka vajadzētu identificēt centra prioritātes mums, vadot šādu institūciju, ir jāizdara vairākas izvēles, un kāds tad ir pamats šo izvēļu izdarīšanai. Tad, kad mēs sākām sistēmu īstenot, mēs eh, mācījāmies darot, un mēs atklājām, ka dažkārt programmas īstenošanas laikā mēs eh, nepiešķiram pietiekami daudz resursu mūsu pamatdarbībai. Ja mums ir ierobežoti resursi, Mums ir jāsaprot, eh, kuras lietas ir tādas eh, neatņemamas, bez kurām mēs vairs nevarēsim sevi saukt par narkotiku apkarošanas centru. Galu galā tas, kas mums ir jādara, nav tikai kaut kāda fantāzija, un tas arī nav um, ehm, saraksts Ziemassvētku vecītīm. Ja mums ir jāizdara izvēle, tad mums ir jāsaprot, ka šeit mums būs jāizdara pilnīgi viss. Tieši tāpēc Mums ir svarīgi pāriet no šiem 80% līdz 60%, jo tas man ļauj simtprocentīgi izpildīt visas prioritātes. Attiecībā uz resursiem. Šeit atbildu arī uz iepriekšējā sanāksmē uzdoto jautājumu. Es vēlētos pateikties parlamentam un jūsu komitejai par piešķirto atbalstu nākamā gada budžetam. Mēs nezinām, kāda būs situācija 2020. gadā pēc Brexita. Ja jūs vēlaties, lai mēs turpinam sniegt eh, mūsu pakalpojumus, tad to vajadzētu arī iekļaut nākamajā daudzgad finanšu plānā. Kocakungs, varbūt jums ir kas sakāms. Paldies priekšādātāji, paldies arī Lietu komitejas deputātiem. Esmu neatkarīgs eksperts, ko ir nominējis Eiropas parlaments, un kopā ar Tomasu Zabrānski, kurš, eh, diemžēl, ir sasēdzis šodien, mēs um, piedalāmies uh, valdes un centra darbā. Jūs esat uh, tā kā acis un ausis šai valdei, un par jums uh, varu teikt daudz ko pozitīvu. Jums vajadzētu saprast, ka aģentūrai veicas ļoti labi. Kopš Aleksijas Klusovs pārņēma aģentūras vadītāja darbu, domāju, ka rezultātu kvalitāte ir uzlabojusies, un aģentūra darbojas ļoti efektīvi. Vienīgais risks, ko es saskatu, ir resursi. Agrāk Libe komiteja vienmēr atbalstīja aģentūras, un mm, esmu pārliecināts, ka tā arī turpinās to darīt. Diemžēl lielāko tiesu mēs zinām, kā tas viss beidzas. Dažkārt jūsu atbalsts mums palīdz, bet eh, ļoti bieži eh, budžeta cilvēki izrādās daudz spēcīgāki, un te ir runa par padomu cilvēkiem, nevis par parlamentu cilvēkiem. Es vēlētos, lai jūs turpināt atbalstīt uh, aģentūru. Aģentūrai pašlaik veicas ļoti labi. Un, uh, ja būtu kaut kāds risks attiecībā uz aģentūras darbu, es jūs par to informētu. Bet es domāju, ja runa par prioritātēm, par pārējo, tad uh, īsnībā tie ir jāsakās direktoram, nevis man. Uh, Liels paldies, Gots kungs, liels paldies arī par jūsu atbalstu aģentūras darbiniekiem. Paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Paldies arī visiem deputātiem, kas piedalījās debatēs. Tagad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, un tā ir regula par uh, izaldēšanas un konfiscēšanas rīkojumu savstarpēju atzīšanu. Mūsu referente ir Natālija Grīsbeka. Šodien viņa mums prezentēs savu ziņojumu projektu. Es vēlēju jums atgādināt, ka šīs regulas um, mērķis ir aizstāt padomis pamatlēmumu par um, Eiropas rīkojumiem attiecībā uz līdzekļu iesaldēšanu, un proti uh, šeit mēs runāsim par konfiskācijas uh, rīkojumu savstarpēju atzīšanu. Uh, Šeit ir runa par padomas lēmumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Ierosinātais iesaldēšanas rīkojuma instruments iet tālāk par savstarpēju atzīšanu, kā piemēram nāves gadījumā, un tur ir iekļauts tas pats instruments atkal iesaldēšana, konfiskācija, bet stingri ierobežojumi savstarpēji atzīšanai. Šai sakarībā parlaments 2014. Eh, gadā noslēdz citu savstarpējas eh, atzīšanas instrumentu par izmeklēšanu. Tas bija eh, Eiropas izmeklēšanas rīkojums, kur vairāk jautājumu par savstarpēju atzīšanu horizontālā veidā jau ir tikuši pārnāti, piemēram, proporcionalitāte un pamat tiesības, neat, kā neatzīšanas pamats. Tagad došu vārdu Natālijai Grīsbekai, mūsu referentei, un viņa pastāstīs par savu ziņojumu projektu. Natālija, jums vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāja Kloda, cienījamie kolēģi. Eh, man ir prieks eh, prezentēt šo priekšlikumu par iesaldēšanas rīkojumu, konfiskāciju rīkojumu savstarpēju atzīšanu. Pirms diezgan īsi uh, izteikšos par ziņojumu detalizētāk, gribētu izteikt uh, divus vispārējus komentārus. Pirmām kārtām uzsvērt, cik svarīgs ir šis uh, jaunais Eiropas instruments, kas uh, tagad būs vēl viens instruments, lai cīnītos pret terorisma finansēšanu un organizēto noziedzību, jo uh, Eh, krimināli iegūt līdzekļu konfiskācija ir ārkārtīgi svarīga un neatņemama lieta, lai cīnītos eh, pret eh, organizēto noziedzību un arī pret terorismu. Tas ir instruments, kas ir ļoti noderīgs arī, lai kompensētu šo nodarījumu upuriem vai arī, kā jau es teicu, cīnītos pret organizēto noziedzību, jo mēs zinām, uh, un redzam, ka milzīgas naudas summas tiek liktas uz spēles un eh, ir tiešām nepieciešams eh, pārtraukt šo naudas plūsmu kriminālām organizācijām. Ir tādas aplēses, nezinu, cik šie dati ir precīzi, bet eh, katrā ziņā 90,8% mm, noziedznieku kas nav spējuši savus līdzekļus atgūt, tātad tas ir ārkārtīgi svarīgs rādītājs Eiropiešiem. Un šajā jomā Eiropas Savienībā un citur pastāv pārobežu sadarbības problēma, lai reaģētu uz šīm pārobežu noziedzības formām konfiskācija un uh, līdzekļu atgūšana Eiropas Savienība. Eiropas Savienībā ir neiepietiekama, bīžiem pat pilnīgi iztrūkstoša, ņemot vērā, cik lielā mērā palielinās šī pārobežu noziedzība. Un otrs komentārs. Gribētu uzsvērt, cik eh, svarīgs ir šis izvēlētais instruments, kā jūs zinat, komisija jau izvēlējās ierosināt regulu un nevis direktīvu. Uh, Un to es pozitīvi vērtēju kopā arī ar citiem kolēģiem, jo eh, tas ir komisijas eh, priekšlikuma pamata elements un tas dod eh, skaidrību un juridisko drošību arī, manuprāt, un daļēji mm, mazina šīs grūtības, kas saistīts ar transponēšanu nacionālajā sistēmā. Tas arī atļaus, es vismaz ceru un vēlos, iesaldēšanu un konfiskāciju realizēt efektīvāk. Tālāk par eh, ziņojuma priekšlikuma saturu. Četri konkrēti komentāri. Pirmais eh, - ierosina grozīt komisijas tekstu, lai uzlabotu uh, pamattiesību aizsardzību uh, konfiskācijas uh, gadījumā, paredzot klauzulu neatzīšanas un neizpildīšanas klauzulu ja tas balstās uz pamatiesību neievērošanu, kā jūs zinat. Ja tas balstās pamatiesību ievērošanu, jūs zinat, ka tādas ir mūsu parlamenta prasības un nostāja. Es domāju, ka labāk ir tomēr to saglabāt un atgādināt, ka pastāv šāds eh, viens no svarīgiem struktūrālajiem elementiem, kas ir arī viens no atslēgas elementiem mūsu uh, ziņojumā. Tāpat arī normas par procedurālajām garantijām tās vajadzētu stiprināt tātad apstrīdēšanas tiesības iesaistītajām personām, tiesības uz informāciju un arī eh, par trešajām personām, par viņu procedurālajām tiesībām, kuras varētu skart kaut kādas šie iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumi. Eh, ir tāda ļoti būtiska joma saistībā ar šīm trešajām personām. Juridiski ir nepieciešams vēl detalizētāk piestrādāt. Otrām kārtām pie kā strādāju. Tas ir vienkāršošana un uh, labāka skaidrība šai ziņojumā, jo nepieciešams padarīt uh, skaidrākas regulas normas, uh, tuvināt procedūras un normas attiecībā uz savstarpēju atzīšanu un arī harmonizēt šo jauno instrumentu saistībā ar citiem Eiropas Savienības tiesību instrumentiem, kas pastāv jau šajā jomā. Trešais mērķis - uzlabot Un arī tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgi. Tātad uzlabot ātrumu un eh, efektivitāti šo lēmumu savstarpējai atzīšanai attiecībā uz iesaldēšanu, konfiskāciju, noziedzīgi gūtiem līdzekļiem, izstrādājot eh, procedūras, lai ātrāk nodotu šos lēmumus, rīkojumus, eh, stiprināt nacionālo centrālo iestāžu normu Eh, lai varētu pēc iespējas saīsināt šos eh, laika termiņus, lai komunikācija notiktu pēc iespējas ātrāk un lai varētu ļoti ātri arī izpildīt šos eh, rīkojumus, tad, kad juridiskais ietvars to atļauj. Un pēdējais punkts, un ar to es arī noslēgšu savu ievada mm, stāstījumu. Nepieciešams darīt visu iespējamo, lai Eiropas līmenī un arī dalību valstu gadījumā uzlabotu Uh, tādu optimālu pārvaldību šiem iesaldētajiem vai un uh, konfiskētajiem līdzekļiem, lai uh, tos varētu varbūt izlabu, izmantot sociāliem mērķiem vai, kā es teicu, lai kompensētu zaudējumus, kaitējumu noziedzības upuriem vai arī, lai stiprinātu cīņu pret organizēto noziedzību. Tātad Tas ir tas, ko es ierosinu savā ziņojuma projektā un uh, uh gaidīšu arī kolēģi komentārus. Uh, nu, tā tad ir cerība, ka tas varēs uzlabot manus četrus minētos punktus, šīs galvenās jomas. Paldies, Natālija! Tad pārējām uzreiz pie ēnu referentiem. Mecels kundze, kas būs Liezi kunga vārdā, izteiksies. Paldies, Klod! Es aizstāšu mūsu ēnu referentu Poiezikungu, kurš nav uh, klāt, viņš ir šobrīd savā vēlēšana iecirknī strādā. Viņš uzskata, ka lielākā daļa referents iesliegto grozījumu atbilst tautas eh, partijas prioritātēm cīņai pret uh, terorismu starptautisko noziedzību. Un konkrētāk mūsu ēnu referents pilnībā piekrīt runājot par komisijas priekšlikumu, uh, kurš izvēlējās regulu direktīvas vietā, jo viņš uzskata, ka uh, šāds likumdošanas instruments ir labākā izvēle, lai integrētu dalību valstu regulējumu šajā jomā un padarītu cīņu pret uh, pārnacionālo noziedzību un terorismu efektīvāku. Otrām kārtām Paliezes kungs ir iesniedzis vairākus grozījumus, kas ir vērsti uz to, lai stiprinātu sociālo, to konfiskēto līdzekļu izmantošanu sociālā jomā. Viņš atbalsta e, šo nostāju, jo to, tur tiek ņemts vērā arī Itālijas tiesas sistēmas modelis, kad iesaldēšana un konfiskācija nav vērstas tikai uz kriminālo organizāciju e, vājināšana, bet e, stiprina šo legalitātes principu, izmantojot upuru sociālās un ekonomiskajās interesēs šos līdzekļus un tāpat arī, lai palīdzētu kopienā, kas cietuši no šādas noziedzīgas darbības. Tāpat mūsu ēnu referents pilnībā atbalsta atbalsta <laughs> referents pozīciju iekļaut grozījumus, lai uzlabotu sadarbību un komunikāciju starp uh, dažādajām tiesību sargājušām institūcijām dalību valstīs. Uh, tāpat laikā viņš uzskata, ka ir citi aspekti vēl ziņojuma projektā, kurus vajadzētu tālāk pārnāt, un referents sanāksmēs viņš uh, to visu arī šo informāciju nodos Grīsbeks kundzei pēc iespējas ātrāk, un viņš iesniegs grozījums, lai tālāk uzlabotu tekstu. Paldies! Paldies, Roberta. Un SND grupas uh, vārdā Miljānu kungu pārstāvēs Pāvu kungs. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārtām paldies par uh, šo ziņojumu projektu. Mums jau ir bijušas uh, sanāksmes um, iepriekš pārunājot to, un darbs ir itais labi, runājot par um, komisijas priekšlikumu par iesaldēšanas rīkojumu, konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu. Eh, noziedzīgā ceļā eh, iegūto līdzekļu iesaldēšana un konfiskācija ļoti efektīvs eh, līdzeklis cīņā pret noziedzību. Tāpat laikā konfiskācija ļauj, un to arī, uz to norādīja arī referenta un tautas partijas ēnu referents, tas ļauj kompensēt, sniegt kompensāciju upuriem un investēt arī atpakaļ tiesību sargājušās vai citās iniciatīvās. Es atbalstu komisijas lēmumu izvēlēties regulu, nevis direktīvu šajā jomā. Uh, jo tas nodrošinās uh, labāk harmonizēt Eiropas Savienības likumdošanu. Strādājot pie šī jautājuma, sazinājos ar uh, Eiropas komisijas uh, pārstāvjiem, ekspertiem no dažādām jomām un gribētu runāt par trīs galvenajiem elementiem. Pirmkārtām, runājot par pamatu neatzīšanai un neat, neizpildīšanai runāt par iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, jānodrošina, lai juridiskais pamats būtu pilnīgā saprotams un īstenojams, un jānodala nodalījums starp uh, juridisko pamatu, kas ir uh, obligāts un kas ir uh, opcionāla rakstura, kā piemēram Eiropas aresta rīkojums. Ir svarīgi, lai būtu saskaņota likumdošana Eiropas Savienības līmenī prioritāte mūsu grupai ir nodrošināt, lai pamata tiesības eh, tiktu ievērots. Es šeit eh, novērtēju referents teikto, tātad, lai tās tiktu pilnībā garantētas un uh, ievērotas. Un šai sakarībā strādāšu vēl pie uh, garantijām, uh, lai nodrošinātu pušu tiesības. Un, protams, ka šie nav vienīgie, būs vēl citi aspekti, ko minēšu savos grozījumos tālāk par laiku konfiskācijai. Komisijas priekšlikums te varbūt nav īsti mm, godīgs, pamatots. Domāju, ka te vajadzētu noturēt tālākas diskusijas par uh, dažādajām šīm sadalīšanas sistēmām arī, teiksim, 50 un 50 procentu summām, kas ir virs 10 e, tūkstošiem eiro. Uh, paldies par līdzšinējo darbu, un mēs arī iesniegsim grozījums visos šajos jautājumos. Paldies! Paldies, Emilian! FDD grupas ēnu referents uh, Koralkungs. Paldies, pateicos eh, referentei par ļoti labo darbu pie ziņojuma un pie uh, Mm, gatavību un par gatavību uzklausīt arī ēnu referents no citām politiskajām grupām. Pirmām kārtām gribētu uzsvērt savu uh, atbalstu uh, referentei, ka ir pareizi izvēlēts juridiskais instruments. Atgādinu, ka uh, reguldot lielāku skaidrību un juridisko noteiktību, tā ir uh, konkrēti īstenojama visās dalību valstīs, uh, dodot uh, lielāku skaidrību un izvairoties no problēmām, kas ir tad, ja kļū, uh, trūkst normatīvo romu. Tas ārkārtīgi svarīgi. Uh, attiecībā uz iesaldēšanas rīkojumiem, konfiskācijas rīkojumiem. Gribu vienmēr atgādināt, eh, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, vājināt kriminālās organizācijas eh, šādā veidā. Tāpat arī cīnīties pret nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Tātad tur es kā referents strādāju un uh, Mēs gribētu iesniegt uh, papildus grozījumu par uh, konfiskāciju ieņēmumiem no organizētās noziedzības. Mēs uh, te runājam par, tā teikt, iesaldēšanu vai konfiskāciju, pat ja vēl lēmums nav pilnīgi tāds definitīvs savstarpēji atzīšana juridiskiem lēmumiem būtu attiecināma uz visiem iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumiem, kas uh, Eh, ar, ar kuriem noslēdzas eh, kriminālu eh, sodāms lēmums. Ir, protams, jādomā arī par cietušo personu, apsūdzēto personu tiesībām. Organizētās noziedzības grupas ir bijušas īpaši aktīvas pēdējā laikā, un pasākumu, ko Itālija veic, lai tiktu galā ar problēmu, ir ļoti efektīvi. Tas nav nekādā veidā arī kaitējis apsūdzēto personu tiesībām. Itālijas tiesību normas ir ļoti efektīvas šobrīd. Un es domāju, ka uh, tas respektē arī tiesu iestāžu mm, statusu. Ir nepieciešams arī pārvaldīt šos konfiscētos līdzekļus tā, lai tos varētu izmantot uh, tālāk sociālajiem nolūkiem vai mm, līdzekļus varētu atbilstoši atgūt. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas dalība valsts pieļaut šo uh, līdzekļu atkārtot izmantošanu sociālajiem nolūkiem. Es domāju, ka instrumenti ir labi un uh, kā arī tiek domāts par procedūru pātrināšanu. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka mums ir ātra. Efektīva sadarbības starp dalību valstu iestādēm nepieciešams nodrošināt pilnu informācijas apmaiņu starp visām iesaistītiem dalību valstīm. Thank you, Mr. Correa. Barbara, did... Um, Bārbara Spinelli nākošā no goja grupas lūdzu. Paldies! Gribētu uh, sveikt Natāliju, pateikties viņai par ļoti labu darbu, ko viņa ir veikusi, un īpaši uh, Mm, par iesniegtajiem grozījumiem saistībā ar pamatiesību ievērošanu, par procedurālajām garantijām un par mm, konfiscēto un iesaldēto līdzekļu mm, atkal izmantošanu sociālajiem nolūkiem, lai kompensētu upuriem, uzņēmumiem, tātad, kas ir cietuši no šīs kriminālās darbības. Ļoti apmierināti esot, esmu par to, ka ir runa arī par šo ātrumu un efektivitāti. Un uh, Eh, kas izriet no šo tiesību ievērošanas. Eh, varbūt, ka ir zināmas problēmas, vai būs zināmas problēmas eh, pieņemt regulu nekā direktīvu. Īpaši svarīgs, manuprāt, ir 31. Natālijas grozījums Uh, par neatzīšanu, par ne, neizpildīšanu uh, šim konfiskācijas vai iesaldēšanas rīkojumam, ka tur tiek pievienot arī gadījumi, kuros, uh, teiksim, ir notiek nopietni motīvi, lai, ka šīs rīkojums ir neatbilstošs tiem pienākumiem, ko paredz sastais punkts Eiropas Savienības līgumā un attiecīgi arī hartā. Uh, ir iesniegti dažādi grozījumi no referents puses, un mēs strādāsim arī pie grozījumiem no mūsu puses, lai pēc iespējas stiprinātu eh, procedurālās tiesības, eh, pamatiesību garantijas. Eh, tās ir divas lietas, ko uzskatu par ļoti delikātām, tāpat arī runājot par šo rīkojumu savstarpēju atzīšanu un par konfiskācija, kas nebalstās uz uh, tiesas lēmumu. Uh, runājot par Itāliju, tad uh, šīs divas ļoti delikātās tēmas, kā jau mans kolēģis arī izteicās, tas ir nu, tāds ļoti skaidri redzams šī nepieciešamība Itālijā, bet varbūt mazāk uh, citur. Teiksim, ja notiek konfiskācija nebalstoties uz tiesas uh, lēmumu, tad varbūt tas ir iespējams, uh, teiksim, citur Eiropā, bet Itālijā ir maz ciematiņi, uh, kuri, uh, kuros, teiksim, mafijas bosi vēl joprojām nav notiesāti. Un, uh, Es eh, saprotu, ka ir eh, citas valsts, kuras ir mazāk pieredušas pie šādām lietām, tā ka mums ir nepieciešams īpašas garantijas tieši šajos punktos. Paldies, pirms eh, dodu vārdu īsi prezidentūriem komisijai, vai ir vēl kāds kolēģis, kas gribētu izteikties īsi, vai vēl kāds deputāts gribētu ko teikt? Ja nē, tad labi, tad prezidentūrai pēc tam īsi vārds un pēc tam komisijai. Prezidentūra pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu paust savu pateicību pirmām kārtām Grīsbekas kundzei par jūsu ļoti labo darbu, un tāpat gribu pateikties arī ēnu referentiem par ļoti noderīgiem komentāriem. Izteikšos e, īsi. Mēs strādājām, sākām strādāt pie šī faila jau janvāra sākumā šajā gadā, un ar tādu pārliecību var teikt, ka esam labi pavirzījušies uz priekšu šajā failā. Uh, esam strādājuši, lai padarītu tekstu precīzāku, skaidrāku. Joprojām, protams, ir jautājumi, kurus ir nepieciešams uh, risināt, piemēram, jautājums par šī instrumenta tvērumu. Vai tur iekļaut arī preventīvās konfiskācijas sistēmas, kāds ir Itālijā? Un šis jautājums rīt uh, tiks uh, pārunāts ministru vidū padomē. Vēl viens jautājums par instrumentu juridisko formu, tā tad vai tam vajadzētu būt direktīvai, vai mm, tas varētu palikt kā regula. Par to jau ir no paša sākuma notikušas eh, diskusijas, un eh, mēs eh, to pavisam drīz arī risināsim atbilstošā līmenī. Tātad panāksim, lai lēmums tiktu pieņemts ļoti drīz par šo jautājumu. Igaunijas prezidentūra cena panākt vispārīgās pieejas apstiprināšanu līdz šī gada beigām. Un cerams, ka nākamā Bulgārijas prezidentūra, ka uh, uh, tā varēs ļoti arī veiksmīgi un auglīgi sadarboties tālāk ar Eiropas parlamentu. Paldies! Un pavisam īsi komisijai vārds. Paldies, priekšsādātāji! Komisija uh, vēlas uh, pateikties Grīsbeks kundzei par viņas eh, ziņojumu projektu šajā svarīgajā dosjē. Un eh, šis ziņojuma projekts lielā mērā atspoguļo mūsu eh, priekšlikumu mērķus, kas ir vērsts, lai efektīvāk cīnītos pret organizētās noziedzības finansēšanu. Pateicoties šim instrumentam, tātad te ir runa tagad par savstarpēju atzīšanu, lai atzītu konfiskāciju visā Eiropas Savienībā. Uh, ja līdzekļi iegūt kriminālā veidā. No šī viedokļa komisija arī pozitīvi vērtē uh, referentei paustu atbalstu par regulu, ka tas ir atbilstošs instruments, lai mm, sasniegtu šos mērķus. Tāpat arī mm, piekrītam grozījumiem, ko ir uh, ierosinājuši arī citēnu referenti, kas ir vērsti šajā pašā virzienā. Uh, regula tik tiešām ir tieši īstenojams tiesību akts, kur nav nepieciešama transponēšana, un šī savstarpēja atzīšana būs identiska visās dalību valstīs, un šie iesaldēšanas rīkojumi tiks atzīti visur vienādā veidā. Tāpat ļoti pozitīvi vērtējam arī jūsu priekšlikumu, lai skaidrotu tekstu un uzlabotu uh, efektivitāti. Jautājumā par pamattiesībām. Komisija uzskata, ka līdzsvars starp eh, procedūras efektivitāti un personas tiesību ievērošanu ir vēl jāmeklē. Mēs piekrītam mērķiem, bet uzskatām, ka neatzīšanas eh, pamats pārāk plašs varētu zināmā mērā graut šī teksta mērķus. Un, uh, Mums šķiet, ka tas, kas šobrīd ir priekšlikumā, jau dod pietiekams garantijas. Komisija uzsver savu vēlmi cieši sadarboties ar Grīsbeks kundzi un uh, ar Lību komiteju kopumā, lai gal galā panāktu tekstu, kas uh, dod reāli pievienoto vērtību pašreizējam tiesību uh, regulējumam. Paldies! Paldies! Un tad atgriežos pie Natālijas noslēguma vārdiem. Merci, uh, merci, prezident, merci, Klod. Paldies, priekšādātā, paldies, Klod. Nu, protams, ka ar ļoti lielu interesi klausījos un pat patiku klausījos eh, šais piezīmēs no kolēģiem, arī bažēnu referentu teiktajā. Priecājos, ka mūsu darbs ir virzījies pareizajā virzienā un mums esam varējuši būt viensprāts. Esam strādājuši kopā pie šī ļoti svarīgā instrumenta. Priecājos arī par vienprātību kas šķiet pamazām iz, izkristalizējas darba laikā, respektīvi drīzāk tā būs regula, nevis direktīva. Es, protams, arī dzirdēju, um, ko teica viena un otra puse. Mm, strādāsim, protams, ar to vēl arī darbā pie grozījumiem, it īpaši ņemot vērā šo Itālijas īpašo nostāju. Nu, domāju, ka te varētu būt tāda neliela problēmiņa varbūt ar šo priekšlikumu vienā vai otrā juridiskajā uh, sistēmā dalību valstīs. Klausies arī komisijas teiktajā. Esmu diezgan pārliecināta, bet, nu, no, esmu, protams, arī optimista pēc dabas, ka mums izdosies nonākt pie uh, ļoti ambicioza rezultāta un izveidosim tādu instrumentu, kas ir efektīvs, skaidrs, ātrs un var tādē, un ļauj mums tādā veidā cīnīties pret noziedzību Eiropā. Un paldies visiem, kas iesaistījās darbā pie šī dokumenta. Pateicos! Liels paldies, Natālija. Tiešām ļoti konstruktīvs debetes grozījuma ieslēgšanas termiņš ir 26. oktobris. Šķiet, ka ļoti daudz termiņu tieši oktobrī, ja tas tā liekas tikai man, nē, man nāsmu tomēr vienīgais. Nē, mums libēja ļoti daudz darba tieši oktobrī. Gribētu to vienkārši tā pieminēt. Astoties darba kārtības punkts. Nesam gatavi uzņemt Frontex izpildu direktoru Fabrīču Leģērī. Colleagues, um, Fabrice Leģērī will be here in about... Fabris Leģērī ieradīsies pēc apmēram piecām minūtēm, tāpēc pavisam neliela pauzīte, tātad 5 minūšu garumā. Burtiski 5 minūtes. If we could be ready to, to go again at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

Colleagues, thank you for your patience. Uh, kolēģi, paldies par pacietību. Protams, ka Leģerī kungs nu, tagad ir klāt, varam atsākt darbu, sāksim visus ieņemt vietas. So, colleagues, I'd like to welcome. Godātie kolēģi, priecājos šeit sveikt Leģerī kungu, viņš ir izpildu direktors no Frontex aģentūras, un šodienas sanāksmē īpaši pievērsīsimies šādām tēmām Leģerīks ir ieradies, nu, ierodas pirms regulāri, lai pastāstītu par Frontex darbību, mēs augstu vērtējam viņa līdzdalību mūsu sanāksmēs. Bet papildus pašreizējām diskusijām 12. jūlijā glābšanas operācijās vidusjūrā viņš par to runāja, viņš šodien viņš runās par tādām vispārīgākām lietām. Un, protams, ka uzdosim jums arī jautājumu par vis, jautājums par visiem iespējamiem uh, aspektiem. Protams, ka vienlaikus Frontex regulāri sūta mums arī ziņojums, kurus jūs šodien arī prezentēsiet. Augstu vērtējam šos ziņojumus un informācijas apmaiņu ar jums, it īpaši tas liecina par aģentūras atskaitīšanās spēju, tā, tā kā to paredz robežsardas un krasta apsardas regula, ko mēs nesen apstiprinājām kā tiesību aktu. Un tāpēc, kolēģi, gribu jums atgādināt, ka saskaņā ar 64. EBSK regulu m, nepieciešams oficiāls konsultācija dokuments par plānošanas dokumentu daudzgadu periodam. Komentāri tiks vēl arī iesniegt no mūsu puses, un tad palīd, pamatojoties uz šo, šim reakcijām, Frontex plānu arī strādās. Nu, tad tālāk došu vārdu Leģērī kungam un pēc tam visiem kolēģiem, kas vēlēsies uzstāties. Tātad, lūk, darbības plāns, sagatavoties ziņojumu, bet, nu, protams, ka arī situācija vidusjūrā var būt jautājumu, kam jūs vēlēsieties pieskarties. Leģerikungs, nu, ceru, ka uzstāsieties eh, pēc iespējas īsāk, jo vēl būs noteikti daudz jautājumu pēc tam, kad savu uzstāšanos būsiet beidzies. Tātad, lūk, priecājamies jūs šeit redzēt. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. Uh... Liels paldies. Paldies priekšādātāji. Labrīt, godātie deputāti, paldies, ka devāt man šo iespēju ierasties šeit un sniegt jums informāciju par mm, robežu un krasta apsardzes aģentūras darbu. Kā jau priekšādātājs norādīja, esam sagatavojuši vairākus ziņojumus un vēlos jums pastāstīt par to svarīgāko mm, savas uzstāšanās ievadā. Ikdējā darbības ziņojumā par 2016. gadu Mēs norādām uz to, kāda veida attīstība notika aģentūrā šai gadā. Pievērsāmies ziņojumā mm, svarīgākiem lietām, respektīvi operatīvajām darbībām mm, centrālajā un austrum vidusjūras reģionā. Uzsveram arī galvenās virzības mm, politikas līmenī, kad aģentūra uh, veica atbalsta funkcijas Eiropas darba kārtības īstenošana attiecībā uz migrāciju. Tāpat atbalstījām piedāvājumu savu ekspertīzu komisijai attiecībā uz vairākiem jautājumiem, piemēram, Schengens mm, robežu kodeksu pārskatīšanā, jautājumos ar entry-exit sistēmas veidošanu un tā tālāk devām ieguldījumu arī drošības savienības konceptu izstrādē. Turklāt pēc komisijas uzaicinājuma piedalījāmies augstu līmeņa ekspertu grupā, strādājot pie informācijas sistēmām un savietojamības. Protams, ka 2016. gads bija tas gads, kad stājās spēkā mūsu jaunais mandāts. Tas notika 6. oktobrī. Jūs pavisam drīz saņemsiet arī nelielu bukletiņu, ko sagatavojām lai piedāvātu informāciju iestādēm par īstenošanas procesu attiecībā uz jauno mandātu un darbībām pēdējos 12 mēnešus. Bet 2016. gada gaitā mums oktobrī uh, vēl bija jāstrādā ar veco mandātu, un tad pēc tam sākās darbs ar jauno mandātu. Um, kopējās operācijās un um, izmēģinājumu projektos pievērsāmies jūras robežām un tādām operācijām kā Poseidons Griecijā, Tritons Itālijā un uh, arī attiecīgajā operācijā Spānijā. Tāpat arī bija ātrās intervences uh, Poseidona operācija ietvaros 16. gada sākumā pie Grieķijas krastiem. Tāpat arī strādājām pie sauszemes robežām, lielākoties pievēršām, pievērsāmies robežu uzraudzībai un robežu kontrolai pastiprinājām darbību lidostās un arī dzen 16. gadā atpakaļ nosūtīšanas jomā. 212 lidojumi tika norganizēti, tātad, tātad plus 250% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un kopumā uh, Tas nozīmēja apmēram 10 700 nelegālo migrantu atpakaļ nosūtīšanu. Tādu migrantu atpakaļ nosūtīšanu, kuriem nebija tiesību palikt Eiropas Savienībā. Tas notika ar Frontex atbalstu atpakaļ nosūtīšanu. Pārvaldības jautājumos un resursu apkopošanas jomā veidojam jaunus profilus. Uh, Piemēram, krasta apsardzes jomā izveidojām straujās reakcijas resursu kopumu saskaņā ar jauno mandātu, un šis eh, ātrās reakcijas resursu kopums šobrīd ir tūkstoš, ar 1500 ekspertiem, kas lūk līdzdarbojas šai mm, struktūrā. Saskaņā 16. gada riska analīzi uzsvars bija jāliek uz personas datu vākšanu un apstrādi. Protams, eh, tie tiek vākti šāda veida nosūtījumos, eh, tie tiek piedāvāti krimināla izmeklēšanas kontekstā un personas datu apmaiņa ar Eiropolu un attiecīgiem dalībvalstīm norisinies veiksmīgi. Uzsākām 16. gada beigās arī sagatavošanos kopējai sadarbspējas novērtēšanai. Eh, situāciju monitoringu kontekstā pastiprinājām atbalstu dalībvalstīm. valstīm saņemam 19 prasības no dalību valstīm uzraudzīt zināmas zonas, tātad pierobežā ar satelīta attēlu palīdzību uzlabojām arī dzar mūsu pakalpojumus eh, kuģu identificēšanā. Kas attiec uz startautisko darbību ārpus ES robežām 16. gadā, izstrādājumā IBTU projektu Balkānu reģionā, tas ietver arī Turciju, un kas attiec uz strateģiskajām darbībām un pamatiesībām, izveidojām sūdzību mehānismu saskaņā ar jauno mandātu, kas stājās spēkā oktobrī. Nu, tātad kopumā varētu teikt, ka bija pieaugums kvantitatīvi mūsu darbību apjomā pie jūras robežām par 290%, Vēl papildus darbības tika veikts arī uz piesauzemes robežām, tātad gandrīz par 10%, par 10 vairāk arī lidostu darbību. Tagad pāriešu pie nākamā ziņojuma, pie plānošanas dokumenta div, periodam no 2018. līdz 2020. gadam. Šai kontekstā vēlētos teikt, ka šis dokumenta projekts jau ir ticis apspriests ar valdi aģentūras valdi tātad, un esam saņēmuši arī komisijas atzinumu par to. Esam tātad konsultējušies arī ar komisiju. Pašreizējā situācija, mūsuprāt, ir tāda, ka nākamās valdes uh, tikšanās laikā novembrī viss šī misija vēl tiks pārspriesta un koriģēta, un šobrīd dokumentā izsakām pieņēmumu, ka četri daudzgadējie mērķi paliks tādi paši kā iepriekš, pirmam kārtām apzinātība, reakcija, otrs, trešām kārtām attīstība un ceturtām kārtām izpilde. Kad runājam par strateģiskajām prioritātēm un virzību laikā līdz 2020. gadam tad tos esam strukturējuši šādi. Pirmām kārtām operatīvā un tehniskā stratēģija Eiropas integrētai robežu pārvaldībai. Tas ir darbs, kas turpinās. No parlamenta arī jūs daudz esat iesaistīti šajā darbā, strādājot kopā ar komisiju un aģentūru tāpat līdzdarbojas. Tam mums ir darba grupu sanāksmes, tās pavisam drīz jau notiks arī Briselē. Otrām kārtām kuģniecības dimensijas spēcināšana, tas ir tiešā veidā saistīts ar uh, krasta apsardzes funkciju izstrāde. Trešais atbalsts uh, no aģentūras migrācijas pārvaldībai pie ārējām robežām, ceturtkārt stratēģiskā uh, uh, atbalsts uh, atpakaļ nosūtīšanas jomā, piektām kārtām stratēģiskā orientācija spēcinās sadarbību starp aģentūru un trešām valstīm. Uh, Eh, mandātu pilnos iet ap, apņem, aptvērumā, sastām kārtām stratē eh, atbalsts un operatīvā finanšu darbība eh, aģentūrām. Nevēlos šeit runāt par pilnīgi visu, bet nu varbūt nedaudz arī par budžetu. Jūs varbūt pamanījāt, ka darba programmā 18. gadam sadaļu līmenī pastāv postenis, kas saucas dažādas operatīvās darbības. 29,8 miljonu eiro šeit minēti. Un tie ir sadalīti divās daļās. Viena ir obligātās rezerves kas mums ir jāuztur, jānodrošina vismaz 4% no piešķīrumiem operatīvām darbībām. Un te ir 9,1 miljons. Un ir otra daļa kas ir tās augtās operatīvās elastības elements, un šīs, par šīs summas sadalīšanu lēmumu tiks pieņemti programmas īstenošanas laikā 18. gadā. Tas atspoguļo faktu, ka piedzīvojam šobrīd pārējais posmu, un joprojām esam īstenošanas eh, posma attiecībā uz jauno aģentūras organigrammas izveidi, un te vēl atbilstīgi jaunam mandātam varētu rasties eh, citi izdevumi. Mēs pakāpeniski gatavojam jaunās stratēģijas Un šobrīd eh, tieši tā tas varētu arī norisināties. Tātad, lūk, šis pārējais posms. Pāris vārdos par ziņojumu attiecībā uz regulas 656 šķērsvīta 2014 īstenošanu. Tā ir regula, kurā runāts par ārējo jūras robežu novērošanu un Frontex kuģniecības darbību. Šis ir jau trešais šāds ziņojums. Tas ir ikgadējs ziņojums, kā vienmēr. Jūs tajā atradīsiet skaidrojumu par dažādiem nosacījumiem, kas tika ieviesti operatīvajos plānos attiecībā uz glābšanas operācijām jūrā, eh, kas ar šīm personām notiek, kā notiek izturēš, kā, kāda izturēšanās pret tām. Pat redzēsiet šeit arī Tritona Poseidāna straujās uh, reaģēšanas vienības darbības. Nu, un arī secinājums, ko šajā saistībā izdarām. Mēs redzam, ka, regula, pap, ka šis ziņojums un regula papildus piedāvā precizējumu arī nacionālo ierēģņu lomai, jeb koordinātoru lomai. Pastāv šie nacionālie koordinācijas centri. Um, kas, protams, tad sadarbojas ar Frontex um, veiktiem operācijām, un šī regula ļāva pastiprināt sadarbību starp šiem starptautiskajiem koordinācijas centriem un nacionālajiem kuģniecības glābšanas koordinācijas centriem. Tātad, lūk, um, šāds rezultāts regulas īstenošanai. 2016. gadā turklāt novērojām, ka pastāv atšķirība starp glābšanas pasākumiem un kuģu un pārtveršanu, un šī atšķirība ir vien grūtāk noteikti, tīpaši tritona operācijas ietvaros. Tas lielākoties tāpēc, ka arvien plašāk palielinās klātesošie aktīvi operatīvajā līmenī vai vismaz operatīvās eh, darbības teritorijas tuvumā, ko piedāvā dažādas spēlējošās interesētās puses. Nu, varbūt trūkst kaut kādas koordinācijas un konsultāciju. Un tā visa rezultātā, tajā brīdī, kad ziņojums tika gatavots un tika mm, prezentēts šī gada jūlijā, Itālija lūdza pārskatīt šo tritonu operatīvo plānu. Nu, lūk, tā, tik tālu saturiski no manas puses. Vēl nedaudz varbūt informācija par vēl vienu ziņojumu, tātad tehniskā, tehnisko ja, aprīkojumu kopums. Esam, kā jau teicu, palielinājuši uh, kopējo operāciju apjomu un operatīvo darbību apjomu. Tās labās ziņas ir tādas, ka 2016. gadā, jo te runājam par 2016. gadu, um, bija tādas, ka varējām būtiski palielināt nosūtīto darbinieku un tehnisko aprīkojuma skaitu. Kopumā bija apmēram 1000 līdz 1500 darbinieku, kas tika nosūtīti apmēram 30 kuģi vidēji un nu, daudz un dažādu aprīkojumu, lidmašīnas, helikopteri un tā tālāk. Ko vēl var teikt par resursiem? esam izpildījuši visus šīs obligātos noteikums attiecībā uz aprīkojumu un personāla kopumu izveidi, jeb rezervu izveidi, un šobrīd strādājam arī pie pakāpeniskas stratēģijas īstenošanas, lai iegūtu aģentūrai pašai savu tehnisko aprīkojumu. Šobrīd eh, precizējam atjauninām datu bāzi mm, attiecībā uz šo nosūtīto oficieru darbinieku um, kopumu. Bet, nu, kopumā piedzīvojam to, ka ir piedzīvo šo, ka ir apmēram 5000 vārdu šiem darbiniekiem, un, eh, nu, pat, ja nezinām viņu vārds, zinām, ka šie mm, cilvēki ir gatavi dalībvalstīs, viņi jau ir līdzdarbojušies Frontex operācijās, respektīvi, tas nozīmē, ka mums ir lūk šādi 5000 darbinieki, eh, nu, krasta apsardzē, robeža apsardzē, kas var līdzdarboties Frontex operācijās eh, pie vajadzības. Nu, tās ir tās labās ziņas. Nevēlos runāt pārāk ilgi esam sagatavojuši Frontex finanšu pārskatus par 16. gadu. Šobrīd var teikt tikai to, ka Frontex ir saņēmis eh, atzinumu bez piedzī, piezīmēm par igadējo finanšu pārskatu, respektīvi nav nekaut kādu kvalificējošu piezīmju attiecībā uz šo bilansi. Nu, un, protams, esmu gatavs atbildēt arī uz visiem iespējamiem jautājumiem, kas jums varētu rasties par šīm tēmām vai pilnīgi jebkādu citu tēmu, kas saistīta ar pašai situāciju. Paldies! Jā, lūdzu jums runāt īsāk, jo jāsaka, sākām ar nelielu kavēšanos, un mums priekšā vēl ir ļoti daudz svarīgi jautājumi, kas jāizskata. Vēl gribēju jums teikt, ka beigu beigās, protams, nosūtīsim jums arī vēstuli par daudzgadu eh, darba plānu, un pēc tam novembrī jūs nāksiet pie mums arī, lai runātu par izmēģinājumu projektu attiecībā uz krasta apsardzi eh, un eh, tas būs kopā ar kuģniecības aģentūru. Nu, vienkārši to gribēju atzīmēt. Un tā tad, kolēģi, Protams, ka te ir ārkārtīgi daudz un svarīgi jautājumi, un jums noteikti ir viskaut kas, ko vēlties uzzināt, tāpēc lūkšu visus iekļauties divās minūtēs, tā lai mēs līdz 12.30 darbu varētu palikt. Vispirms runās Pabrika kungs, kas ir referents, protams, tieši pie šiem jautājumiem. Paldies priekšādātāji, paldies Džērī kungs, centīšos izteikties lakoniski. Pirmām kārtām vēlos teikt jums personīgi un Frontexam paldies Um, tāda viena gada diena lūkopš jaunajām pilnvarām mandātu, jūs šķiet esat sev parādījis kā tādu iestādi, iestādi kas pelna atzinību. Mm, Startautiska atzinība, tātad paldies par paveikto darbu. Man pilnīgi noteikti ir, nu, vairāk jautājumu un arī komentāri. Kā saprotu, tad jūs veicat ļoti veiksmīgu darbu daudzās valstīs. Uh, lasot ziņojumu un komisijas ziņojumu, konstatējam, ka šobrīd ir tikai 14 valsts, kas dod ieguldījumu straujās reakcijas eh, līdzekļu kopumā. Cik tā saprot, tad cilvēku resursu ziņā jums ir zināms rezervs, lūk, 5000 cilvēku, bet iemas, kāds ir iemesls un kāpēc mēs, var, kā mēs jums varētu palīdzēt eh, piesaistīt šīs valstis, kas vēl nav tik aktīvas eh, un nepiedalās šajā aprīkojuma kopīgošanā? Otrs jautājums. Jūsu pienākumu starpā nu, lielā mērā ir arī jautājums par atpakaļ nosūtīšanu. Šai ziņā gūts liels progress, bet zinām, kāda ir pašreizā situācija un kādas prasības no dalībvalstīm, un tāpēc eh, šis pieprasījums par, eh, par atpakaļ nosūtīšanu noteikti pieaugs. Vai šai ziņā ir kaut kas, ko varam darīt, lai uzlabotu jūsu sadarbību ar dalībvalstīm? Un kas attiec uz nelegāliem migrantiem? Tas bija par nelegāliem migrantiem, bet tagad kas ir ar jūsu IBM stratēģiju? Es saprotu, ka jūs papildus strādājat pie šīs stratēģijas, veidojot arī politisku stratēģiju. Vai jūs to darat paralēli? Un, ja jā, tad tas nozīmē droši vien, ka tas tāds retorisks jautājums nozīmē, ka jums ir laba sadarbība. Citādi jau būtu ārkārtīgi grūti šo procesu turpināt. Varbūt jūs varētu mums sīkāk pastāstīt par to, kā vispārīgi risinās jūsu sadarbība ar citādā, citām iestādēm šobrīd. Nu, ar to šķiet no manas puses viss, lai pārējie arī jums var uzdot jautājumu, bet vēlreiz tiešām liels paldies par lielisko ieguldījumu šai, šai darbā. Paldies, Fabrika kungām, paldies arī par eh, to, ka ievērojāt atvēlēto laiku. Ja pārējie arī nevarētu varētu izteikties divu minūšu laikā, tad es būtu ļoti pateicīgs. Gijoms Kunze tagad. Oui, je vais être encore plus brève. Es izteikšos vēl īsāk. Pirmkārtām es uh, atvainojos par to, ka nevarēju ierasties uz jūsu uzstāšanās sākumu. Tāpat kā pārējie, es vēlētos uh, pateikties par uh, paveikto un par šo izklāstu par jūsu darbu. Domāju, ka vairāki kolēģi noteikti runās par um, jūras glābšanas pasākumiem. Es gribētu mm, dzirdēt no jums, kaut arī tas varbūt ir mazliet sensitīvi, par mm, citu laivu klātbūtni vidusjūrā, tātad es runāju par kuģiem, kas nav Frontex kuģi. Tāpat arī es gribētu zināt, kā jūs izturaties pret kuģiem, kuru rīcība ir bijusi agresīvākā pret migrantiem. Tātad te ir runa par kuģiem, kuru galvenā funkcija uh, nav glābt cilvēkus. Tātad uh, lai izteiktos skaidrāk, es šeit runāju par ek ekstrēmistu kuģiem vidusjūrā. Nākamais punkts, kur es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, eh, saistās arī ar pārējo kolēģi pieminēto, proti šis sūdzību mehānisms. Kādi ir jūsu plāni mm, attiecībā uz šo mehānismu un kā jūs eh, varētu vērtēt tā rezultātus? Grīzvekas kundze tagad. Paldies! Es arī no savas puses gribētu jums pateikties par šo pirmo darbības gadu aģentūrai. Tāpat arī liels paldies par ļoti labo dialogu, kāds mums ir bijis, spriežot par šiem visnotaļ komplicētajiem un grūtajiem jautājumiem. Man ir tikai viens jautājums. Otrs jautājums, kurus jums gribēju uzdot par um, pamatiesību biroju jau ir atbildēts. Es gribēju runāt par aģentūras operatīvo darbību. Pēdējo debašu laikā jūs norādījāt, ka tikai deviņas dalībvalstis pilnībā piedalās attiecībā uz cilvēku resursu nodrošināšanu. Tātad tie ir runa par 1600 darbiniekiem un vēl papildu 500 darbiniekiem, kurus varot uh, ātri uh, norīkot, ja būtu tāda nepieciešamība. Es gribētu zināt, vai visas eh, dalībvalstis eh, piedalās šajā darbā un vai šīs dalībvalstis ir gatavas arī mm, sniegt savu finansiālo palīdzību aģentūrai. Tātad īpaši gribu jautāt par šīm dalībvalstīm, kas vēl nav pilntiesīgi iesaistītas šajos darbos, un vai tas ir negribēšanas vai um, dēļ, vai um, tās nespēja to darīt. Tātad kāds ir jūsu viedoklis? Tagad uh, Bekerkungs. Liels paldies, uh, liels paldies par ļoti intra, informatīvo izklāstu. Liels paldies arī uh, referentiem par viņu darbību. Es vēlējos jums uzdot jautājumu par šo hipotēzi, ka eh, nākamais eh, lielais ieceļošanas vilnis eh, pavisam drīz varētu sākties no Āfrikas. Frontex nodrošina ļoti labu darbu. Jūs to noteikti jau zināsiet, mēs esam jūsu partneri un mēs, protams, ļoti augstu vērtējam jūsu paveikto. Bet, protams, ka ņemot vērā apdraudējumu, izaicinājumi ir ļoti lieli. Un te es nonāku pie sava otrā jautājuma. Pirmais bija tātad par hipotēzi, un otrais, eh, ko jūs domājat par šo prasību, ka Frontex vajadzētu rīkoties daudz spēcīgāk un eh, neatkarīgāk, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi un to, ka mēs varbūt drīz saskarsimies ar jaunu ieceļošanas vilni. Varbūt mums nevajadzētu tērēt laiku. Es uh, gribētu formulēt to līdzīgi, kā vakar izteicās Austrijas ārlietu ministrs. Viņš uzskata, ka uh, mums uh, vajadzētu uh, nodrošināt, lai Austrijas spēki būtu pieejami jebkurā brīdī, kad vien Frontex būtu šāda nepieciešamība, lai nodrošinātu ārējās robežas. Paldies, tagad Spinelli kundze. Paldies, eh, Leģerī kungam, par esat šeit, kas esat šeit un stāstījāt par Frontex darbu. Man ir daži jautājumi par eh, nevalstiskām organizācijām un Afganistānu. Par eh, nevalstiskām organizācijām. Es zinu, ka e, jūs esat attālinājušies no šīm e, deklarācijām, kas ir e, izteiktas, ka pastāv, starp, ka pastāv tāda sadarbība starp nevalstiskām organizācijām un šiem nelegāliem kontrabandistiem. Tāpat arī ziņas par to, ka ir dalība valstis, kuras sadarbojas ar šiem kontrabandistiem. Tātad nu, ir šādas eh, ziņas, eh, kas eh, cirkulē no nu jau vairākas nedēļas, un es te konkrēti atsaucos uz Itāliju, kura it kā esot uh, finansējusi uh, kaut kādus uh, milicijas spēkus, kas it kā aizliekas par piekrastes apsargātājiem, bet ir kontrabandisti, un protams, runa ir tikai par daļu šīs milicijas, jo pie Lībijas krastiem ir uh, Eh, burtiski kardarbības starp šiem milicijas spēkiem, kas eh, saņēma šie līdzekļi no Itālijas. Tā tad, ko jūs domājat par šīm nevalstiskajām organizācijām kā par tādu pulu faktoru, pievilkšanas faktoru? Un ir arī izteikumi atbilstoši kuriem tomēr šie nevalstiskās organizācijas nav tādi pievilkšanas faktori vai veicinoši faktori, jo uh, eh, iebraugušo skaits Itālijā ir mazinājies uh, kopš septembra, pateicoties arī nevalstiskā organizācija darbībai. Otrs jautājums par Afganistānu un uh, atpakaļ nosūtīšanu uz Afganistānu. Ir uh, tāds uh, Amnesty International aicinājums uh, beigt uh, šo atpakaļ nosūtīšanu nekavējoties. Uh, jo eh, situācija Afganistānā joprojām ir ļoti tāda intensīva, runājot tieši par šo bīstamības eh, līmeni. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu? Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies visiem kolēģiem, kas eh, izteicās tik īsi un kodolīgi. Tagad Koeljo kungs, viņš ir atbildīgs par jūras robežu regulu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, paldies arī Eliģērī kungam par jūsu prezentāciju. Eh, paldies par ļoti labi sagatavotajiem ziņojumiem. Es eh, patiešām jums piekrītu. Iepriekšējais gads aģentūrai bija ļoti nozīmīgs. Mm, situācija pie mūsu ārējām robežām ir ļoti komplicēta, un tieši tāpēc ir vajadzīgs jauns mandāts. Frontex jaunā tiesiskā bāze ļauj nodrošināt jaunus līdzekļus, bet tāpat arī šeit ir uh, jaunas kompetences, lai palīdzētu dalībvalstīm, jo īpaši atgriešanas operācijās. Attiecībā uz atgriešanu es gribētu zināt, kāda ir lī Frontex līdzdalība šajās operācijās visā savienībā. Otrakārt, jaunā regula mēģina apiet vēl kādu problēmu, ar ko aģentūra bieži saskaras, proti trūksta līdzekļu. Uh, Ņemot vērā šo jauno ātrās rēģēšanas uh, kopumu, vai aģentūrai tagad pietiek uh, cilvēku resursu? Un uh, pēdējais punkts - ziņojums par um, ārējo jūras robežu regulas īstenošanu. Es redzu, ka Gijomas kundze jau par to izteicās. Uzskatu, ka šī regula nodrošina vajadzīgās vadlīnijas attiecībā uz glābšanas operācijām, neskatoties uz to, ka Eh, vēl ar viena vidusjūrā eh, situācija ļoti smaga. Šķiet, ka mm, situācija vēl ar viena vīsti skaidra, un jūs par to izteicāties. Ziņojuma secinājumos tiek runāts par to, cik sarežģīti ir nošķirt mm, šīs operācijas, ņemot vērā tritona operāciju. Un eh, ziņojumā arī tiek runāts, un šeit es citēju, ka ļoti bieži trūkst uh, cilvēku re, visu vajadzīgo resursu vidusjūras centrālajā daļā. Es īsti nesapratu, kādi tam ir iemesli. Varbūt jūs varētu mazliet labāk to izskaidrot. Paldies! Paldies! Karlos, tagad Sargentīnī kundze. Paldies, priekšādātāji. Man ir pāris jautājumu. Es saprotu, ka Pašlaik ir apmēram 18 eh, dažāda veida sadarbības nosacījumi ar trešajām valstīm. Es gribētu zināt, eh, kā praksē tas darbojas, piemēram, um, ar tādām valstīm kā Nigērija. Saprotu arī, ka ir sarunas, um, ehm, pārunas ar vairākām valstīm, lai noslēgtu šāda veida darba attiecības, un viena no šīm valstīm ir Lībija. Es gribētu zināt, kāda veida sarunas tās ir, un ar ko īsti Lībijā jūs varat šādas sarunas vadīt. Tāpat arī eh, kādus gala rezultātus jūs no tām sagaidāt. Tagad par pamatiesībām, par pamatiesībām at personu. Agrāk mēs izteicāmies, ka šeit eh, visu laiku trūks darbinieku. Es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā situācija un vai uh, vēl darbojas tagad uh, birojas uh, pastāvīgi, vai jūs esat uh, tikuši galā ar darbinieku trūkumu problēmām. Kopš uh, pagājušā gada 6. oktobra ir ieviests arī sūdzību mehānisms. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā tas darbojas, kāda veida sūdzības jūs saņemat, kāda veida ziņojumi tiek gatavoti. Un eh, saprotu, ka jūsu mājaslapā ir vispārēja informācija pieejama, bet eh, parlamentam noteikti ir eh, vajadzīga precīzāka informācija, mm, daudz detalizētāka informācija par to, kādas sūdzības tiek iesniegtas un kas tiek darīts uz tām reaģējot. Par atpakaļ nosūtīšanas eh, lidojumiem un atpakaļ nosūtīšanas operāciju un sadarbību ar dalību valstīm. Es eh, gribētu zināt, kāda ir dalību valstu atbildība, kur tā beidzas un kur sākas jūsu atbildība. Vai šī atbildība ir eh, kopēja visos gadījumos, un tāpat, kas notiek trešajā valstī, uh, kur beidzas Eiropas Savienības atbildība. Stīvens Skundze. Dankvēl, voorzitter, beste kolēģi. Liels paldies priekšādātāji, godāmie kolēģi. Es vēlētos pateikties direktoram par ļoti labi sagatavoto prezentāciju par veiktajām aktivitātēm. Priecājos arī dzirdēt, kā ir sasniegti rezultāti un ka ir eh, ļoti laba rēģēšanas kapacitāte. Domāju, ka vēl ar vien saskaramies ar problēmām. Proti tikai 14 valstis piedalās eh, šajos rēģēšanas spēkos. Es eh, gribētu zināt, kuras valstis varētu pievienoties un kad tas varētu būt. Tagad jautājums par atpakaļ nosūtīšanu. Es dzirdēju, ka statistika ir palielinājusies par 250%, un uh, tas ir pozitīvi. Gribētu zināt, uz kurām valstīm šie cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ. Atpakaļ uzņemšanas līgumos uh, um, arī noteikti ir nosacījumi par atpakaļ nosūtīšanu un cik tieši šie līgumi tiek ņemti vērā. Tagad par Itāliju un Grieķiju. Uh, vai identifikācijas procedūras tagad ir efektīvākas. Es viesojos Grieķijā, un mēs redzējām, ka identificēšanas procedūras ir ļoti sarežģītas, tāpēc, ka trūkst aprīkojuma. Vai tagad šīs procedūras norit ātrāk, vai cilvēki labprāt nodod pirkstu nospiedumus, un vai sadarbība ir laba? Saprotu, ka eh, šis ir ļoti nozīmīgs faktors mūsu robeža aizsardzībā. Tagad par uzvedības kodeksu, kāda ir tā ietekme. Vai tam visam ir bijusi pozitīva ietekme skaitļu samazināšanā? Tātad, vai uzvedības kodeks uh, palīdz vai gluži pretēji sarežģīja situāciju? Gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Tagad Anna Gomeša. Paldies doktoram Leģērī par uh, sagatavoto ziņojumu. Šķiet, ka jums vienmēr trūks eh, darbinieku līdz brīdim, kamēr dalībvalstis nepārskatīs eh, Dublinu un neatradīs eh, citus kontrolētus veidus, kā cilvēkus identificēt un pārbaudīt. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu sadarbība šajā jomā. Otrs jautājums attiecas uz Lībiju par to jau runāja citi kolēģi. Gribētu zināt, kāds ir jūsu iespējas par Lībijas varas iestāžu izteiktajiem komentāriem. Šķiet, ka Eiropieši maksā lībiešu kaujiniekiem, lai viņi kontrolētu šos cilvēkus, un tas savukārt noved pie vēl lielākas nestabilitātes. Pavisam nesen mēs to sapratā varējām redzēt. Vai jums ir arī kaut kādas norādes par uh, jauniem ceļiem, proti caur Spāniju, vai e, tiek izmantoti šādi ceļi. Atcerēsimies par šīs vasaras e, notikumiem Spānijas pludmalēs, kur izcēlās cilvēki. E, tagad Cecīla Kienge. Claude, jo varēja. Paldies, es gribētu sākt ar informāciju, ko esam visi redzējuši šīs nedēļas sākumā. Tunasijas eh, iedzīvotāji, eh, kas eh, meklē patvērumu un tādu pilnīgu vien, vienaldzību ir nodem, nodemonstrējuši arī Tunisijas robežas sārgi. Tur tātad 70 cilvēki bija gājuši bojā šajā mm, kuģī, un Frontex atzīmē, ka vidusjūrā iet bojā cilvēki arvien vairāk. Pēdējos mēnešos esam konstatējuši tendenci. Uh, attiecībā uz nevalstiskām organizācijām, kas eh, darbojas eh, jūrā, ir nepieciešams rīcības kodeks eh, grozīšana daudz nevalstiskās organizācijas atkāpās no šīm meklēšanas organizācijām tieši notiekošā pēc, un viņi ir pilnībā pārtraukuši savu darbību jūrā, tā ka es varu iedomāties, ka Frontex ir jūtis visa tā efektu. Uh, Eh, kā tā tad varētu mainīt šo glābšanas eh, lomu med, eh, vidusjūrā Frontexam vai kā jūs tiksiet galā ar saviem resursiem un līdzekļiem? Daudz tā tad ir atkāpšies no šīm glābšanas darbībām. Daudz cilvēku dzīvo Lībijā, bet uh, ir no Tunisijas, no Alžīrijas, no Melnās jūras pavērušies citi uh, ceļi. Uh, Un eh, man rodas jautājums, vai uh, tiek uzrautīts šīs migrācijas plūsmas. Paldies, Čeničī kundze. Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pavisam īsi, jo daudzas tēmas jau nu patika minētas. Uh, par to runāja iepriekšējā kolēģi. Es arī gribētu pateikties uh, Leģerī kungam par uh, viņas sniegto stāstījumu, par uh, padziļināto informāciju, ko viņš ir sniedzis, un īpaši uh, par veikto darbu šī gada laikā no, no aģentūras puses. Arī es eh, gribētu uzdot jautājumu, kā jau Koelio kungs eh, prasīja informāciju par eh, Itālijas izdarīto, jo īsi labi nesaprotu, kāpēc tas tā ir noticis. Un vēl viens konkrētāks, specifiskāks punkts. Tātad par aģentūras kompetences, tādu pārveidošanu. Viss eh, šis jautājums par eh, cīņu pret eh, cilvēku tirdzniecību un organizēto noziedzību, domāju, ka viens aspekts šajā cīņā ir sadarbība ar Āfrikas valstīm. Un septembra beigās Frontex tikās ar 21 Āfrikas valsts pārstāvjiem, lai runātu par drošības jautājumiem, par informācijas apmaiņu un tātad principā, lai mēģinātu uh, stāties pretī cilvēku nelegālai pārvadāšanai un gribēju tā tad eh, jautāt, kādā situācijā esam, kas vēl jādara, kādā eh, situācijā esam, lai varētu cīnīties pret šīm parādībām un eh, lai varētu izskaust šo tik ārkārtīgi skumjo parādību. Paldies! Thank you, Sofija. Lielas paldies, Sofija Intvelda. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī Liģērī kungām par jūsu prezentāciju. Un mēs patiešām priecājamies dzirdēt, ka robežu aģentūra kļūs spēcīgāka. Man ir divi jautājumi. Tika jau uzdots daudz jautājumu par kapacitāti, par līdzekļiem, kas ir jūsu rīcībā. Bet lūk, divas lietas. Jūs runājāt par sadarbību ar Eiropolu un par sadarbību ar trešajām valstīm. Eiropols ir ieteicis padomēji, ka tas vēlētos apmainīties ar personas datiem ar trešajām valstīm, ar tādām kā Lībija. Un viņi uzskata, ka Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi ir šķērslis datu apmaiņai ar Lībiju. Es atklāt sakot priecājos, ka pastāv šāds šķērslis, bet es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis un ko tas nozīmē jūsu sadarbībā ar Eiropolu. Otrakārt, jūsu štābs atrodas Varšavā, Polijā, jūs eh, sadarbojaties arī ar Polijas robežsargiem. Mēs zinām, ka ir eh, jautājumi, kas eh, neatiecas uz jūsu aģentūru, bet gan uz polijas robežsārdzi, proti, ka tiek sūtīti projām patvērumu meklētāji no Baltkrievijas. Vai tas ir jautājums, ko jūs apspriežat, vai tas ir tāds uh, um, jautājums, kas parādās jūs iekšējā sadarbībā. Galu galā šie robežsargi ir daļa no jūsu komandas. Te ir runa par uh, šīs dalībvalsts robežu, kas tajā pašā laikā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Ehm, galu galā jūs esat mazliet atbildīgi par rīcību šīs robežas. Tagad Lopes Agilāra kungs. Paldies, Aliģeri kungs. Es vēlētos piekrist tiem, kas pauda ļoti augstu atzinību pār Frontex darbu. Mans jautājums attiecas uz sadarbību ar trešajām valstīm. Es vēlējos runāt arī par NVO un par uzmanību, kas tām tiek pievērsta. Nesen Libe komitejas delegācija viesojās Tunisijā. Mēs vēlamies vairāk uzzināt par meklēšanas un glābšanas operācijām un arī par to, kā uh, kāda ir attieksme pret patvēru meklētājiem ne tikai Tunisijā, bet arī Lībijā. Eiropas Savienības delegācija atrodas Lībijā. Tātad Lībijas delegācija atrodas Tunisijā, un arī daudz Eiropas Savienības dalību valstu Lībijas vēstniecības atrodas Tunisijā. Un mēs dzirdējām, ka mm, daudz eh, nelegālo kaujinieku pašlaik ir infiltrējušies Tunisijas robeža, Lībijas tu, robeža apsardzē. Un risks ir tāds, ka viņi nevien traucē robeža apsardzē, bet pat uh, eh, klāji pārkāpja cilvēktiesības. Protams, ka mēs nedrīkstam aizmirst arī par nevalstiskajām organizācijām. Nevalstiskajām organizācijām bieži vien uh, pārmet to, ka tās uh, iesaistās uh, patvērumu meklētāju nelegālā iekļūšanā mm, valstī. Es gribētu dzirdēt detalizētāku viedokli no jums par šo jautājumu. Tagad pēdējais runātājs. Lielas paldies priekšādātāji. Lielas paldies arī Līdžērī kungam. Protams, Um, ļoti daudz uh, jautājumu, ko es vēlējos uzdot, jau ir uzdoti, bet uh, man ir palikuši vēl pāris. Man interesē atpakaļ nosūtīšana. Es uzskatu, ka tā ir tāda ļoti interesanta joma. Frontex uh, budžets ir trīskāršojies. Vienlaicīgi mēs varam novērot, ka migrācijas plūsmas ir sarukušas. Uh, 97% no migrantiem, kas ieradās Itālijā 2016. gadā, bija ekonomiskie migranti. Uzskatu, ka mums vajadzētu līdz ar to strauji virzītos uz priekšu attiecībā uz atpakaļ nosūtīšanu. Manā valstī Zviedrijā 2015. un 2016. valstī mums eh, bija 80 tūkstoši cilvēku, kurus vajadzēja nosūtīt atpakaļ. Kā Frontex izvēlēsies eh, šos eh, cilvēkus, kuri ir jānosūta atpakaļ. Jūs eh, te runājāt par direktīvu, bet eh, uz kurieni viņi tieši tiks nosūtīti un kādā veidā tas viss tiks sadalīts? Vai dalībvalstis var lūgt palīdzību un tad eh, kādā veidā jūs varat palīdzēt? Paldies, tagad došu vārdu atkal Džērī kungām atbildēji. Uh, Paldies, priekšsādātāji, centīšos atbildēt un varbūt grupēt līdzīgus jautājumus par eh, šo kopīgo dalību valstu piedalīšanos un kopīgu resursu izmantošanu un kopīgām operācijām. Nē, esmu pārliecināts, vai pareizi sapratu, bet situācija ir tāda, ka visas dalību valstis eh, pilda savu obligāto uzdevumu, un tas ir eh, šajā ātrajā rēģēšanas kopīgo spēku kopumā paredzēt eh, cilvēku resursus atbilstoši pielikumam. Visas dalībvalsts ir paziņojušas eh, savu sarakstu vai arī ir procesā to darot, un visas ir apņēmības pilnas šo cilvēku skaitu darīt pieejamu. Mēs šobrīd esam procesā, saņemam tātad šo cilvēku vārdus. Bija problēmas dažās dalība valstīs, bet tagad esam raduši risinājumu. Uh, Un, nu, un ja kādā brīdī ir nepieciešams eh, aktivizēt šo ātrās eh, rēģēšanas pūlu, tad eh, dalībvalstīm ir jānodrošina, teiksim, 20 cilvēku skaits, tad viņiem ir jāidentificē mm, vairāk kā 20 cilvēkus jāparedz teorētiski. Par teorētisko aprīkojumu ne visas dalībvalstis var dot savu ieguldījumu, Te ir dažādas eh, iespējas, tas nav obligāti. Pirmām kārtām tas ir jāsaprot, eh, bet eh, mēs zinām, ka tas arī ir aģentūras mandāti ietvaros attīstīt pašiem savus tehniskās kapacitātes. Septembrī es ieroc, ierosināju daudzgadu stratēģiju aģentūras valdē, tātad turpmākiem desmit gadiem. Un pirmais mērķis ir uh, 2018. Uh, gadā pārbaudīt uh, tāda mm, kopīgā aprīkojuma mm, pūlu izveidošanai doma tā tad nav pirkt, bet iesaistīties tādos ilgtermiņa īres uh, līgumos, piemēram, attiecībā uz kuģiem vai arī patruļas mašīnu mm, izmantošanai. Mēs jau esam tagad izstrādājuši ietvara uh, līgumu gaisa uzraudzībai un uh, strādājam starp, starp iestāžu formātā, jo pieredze ir parādījis, ka tas ir noderīgi arī citām Eiropas Savienības aģentūrām, kas nodarbojas ar uh, robežu apsardzi. Tātad pirmais solis ir novērtēt tehnisko iespējamību šādiem apkopojumiem, un tālāk tad mērķis ir Eh, konstatēt eh, tādu augstu pieprasījumu periodu, kurā varbūt ir kaut kāda iztrūkuma un kad dalība valsts nevar šo tehnisko eh, aprīkojumu darīt pieejamu. Un tad, iespējams, kaut kad vēlāk, teiksim, pēc pāris gadiem mēs varētu pāriet uz situāciju, kad tas aprīkojums, ko izmanto aģentūra, ka lielāko daļu šī aprīkojuma arī tad nodrošinātu aģentūru, un tikai izņēmuma gadījumos mums būtu jāpaļaujas uz dalību valstu devumu. Tā tad šāda veida diskusijas mums notika aģentūras uh, valdē uh, pirms uh, pāris dienām. Bija daži jautājumi par centrālo vidusjūras reģionu un dažādām iesaistītajām pusēm, nevalstiskajām organizācijām un citām privātām iniciatīvām. Tāpat arī par situāciju Lībijā. Gribētu atbildēt uz jautājumiem par 665. Eh, regulas īstenošana, 14. gadā pieņemtās regulas īstenošana, 16. gadā centrāla, centrālajā vidusjūrā. Un, zināmā mērā, arī šogad eh, izveidojās ļoti tāda specifiska situācija, jo uh, mums no otras puses nav mm, tāds partners vai iestāde, un uh, situācija ir pilnīgi cita austrum, vidus, uh, austrum uh, vidusjūras reģionā kur mums ir, teiksim, kaimiņu valsts. Spānija, Maroka, kā šīs, šīs kaimiņu valstis. Tā tad situācija, paņemsim, Lībijas kontekstā ir ārkārtīgi sarežģīta, jo Frontex aģentūrai tur nav neviena partnera sarunu vešanai, un mēs redzam, ir bijuši dažādi centieni. Frontexam nav neviens darbinieks eh, nozīmēts, kas, eh, teiksim, strādāt Lībijā, tā ka mēs varam tikai netiešā veidā iegūt informāciju par tur notiekošo. Varu tikai pateikt, ka 2016. gadā mēs novērojām tendenci, ka arvien vairāk eh, nevalstiskās organizācijas izmantojas kaut kādus kuģus, laivas un uh, parādījās kaut kāda cita veida nevalstiskās organizācijas, kas bija par migrāciju, par humanitāro palīdzību, bet viņi bija naidīgi pret šīm glābšanas un meklēšanas operācijām, pret citām nevalstiskām organizācijām. Ja mēs ņemam vērā to, ka ir daudz dažādi kuģi un laivas, ko izmanto Frontex, vidē mums ir šajā zonā, teiksim, 12, 13 kuģi, kas tur darbojas Triton operācijas ietvaros. Un uh, Sofija vēl ir viena cita operācija, un tur arī no dalībvalstu puses tiek organizēta darbība, tātad no Itālijas. Tā tad ir daudzas dažādas iesaistītās puses, un bija nepieciešams gūt labāku pārskatu par visu šo darbību. Bija skaidra tāda pakāpeniska pārēja geogrāfiskā ziņā uz dienvidiem. Eh, lielā vairumā gadījumu šīs meklēšanas un glābšanas eh, gadījumi bija vai nu Lībijas ūdeņos, vai eh, ļoti tuvu tiem. Pastāvēja risks, ka Lībijas kontrabandisti izmantoja kuģu klātbūtni, arī Frontex kuģu klātbūtni un citus kuģus principā kā savas kriminālās darbības eh, līdzekli, un tāpēc es vairāk kārt esmu teicis, ka nepieciešams rast pareizo līdzsvaru. Protams, meklēšana un klāpšana ir pienākums un prioritāte, tas ir arī aģentūras mandātā, bet no otras puses mums ir jāizvērtē, cik lielā mērā mēs eh, šo kontrabandistu darbu padarām vieglāku. Tas ir izaicinājums un tā ir prioritāte glābt dzīvības. Tagad runājot par pašreizējo situāciju un jautājumiem sadarbību ar Lībiju. Jāpaskaidro, ka eh, aģentūra tik tiešām gribētu sadarboties ar Eiropas Savienības eh, misijām, kuru mandāts ir eh, stiprināt kapacitātes stiprināšanu Lībijā. Mums ir labi attīstīta sadarbība ar UNMED Sofija, un mēs apmācam Lībijas krasta apsargus plānojam apmācīt arī vēl lielāku skaitu šo Lībijas krasta apsargu tuvākajās divās nedēļās. Te jāsaka, ka visi apzināmies, ka ir ļoti grūti apmācīt. Atvainojos, balss no zāles, kas tulkiem nav dzirdama. Tā tad, jā, ir ļoti sarežģīti, ir grūti, kad nav tāda funkcionējoša valsts ir ļoti grūti rast šo sadarbības partners. Not, um, uh, Tā nav Eiropas Savienības uh, aģentūras Frontexa loma. Frontex nevar izvēlēties uh, cilvēkus, kas ap, apmeklē šo apmācību, bet ko varam darīt? Mēs varam nodrošināt, sniegt šo apmācību, dot iemaņas arī glābšanā, meklēšanā, iekļaujot arī pamattiesību elementu šajā apmācībā. Domāju, ka tas ir darbs, eh, kas mums ir jāturpina, jo ilgtermiņā mēs gribam, lai mums būtu šie sadarbības partneri arī jūras otrā krastā. Eh, sadarbība ar eh, UBAM Lībijā, Frontexam, pastāv šobrīd šī sadarbība notiek um, caur Tunisiju, ņemot vērā, kāda ir politiskā situācija Tripolē. Uh, Un um, Lībijas, uh, Lībija šobrīd nevēlas, lai Ubam atrastos uh, Lībijā. Tātad mēs ar viņiem sazinamies citā veidā, un Junamed Sofija un Jubam Lībija tie ir uh, tie kanāli un tas ietvars, ar ko Frontex gribētu iesaistīties, jā, un kad tas ir iespējams atbilstošā veidā, lai uh, rastu kaut kādu, teiksim, informāciju par Lībijas varas iestādēm, bet, kā es teicu, šobrīd tieši no Lībijas mums nav neviens eh, sarunu partners. Tik uzdot jautājumu par alternatīviem maršrutiem centrāla vidusjūrā. Tika paustas bažas arī par nelaimes gadījumu, kas notiks šonadēļ ar Tunisijas kara floti. Frontex veids uzraudzību šajā zonā, Mums ir gaisa uzraudzības iespējas, tātad autonomas iespējas, ko mēs izmantojam šajā reģionā. Mēs tagad virzamies uz rietumu pusi, vērojam arī plūsmas, kas nāk no Tunisijas vai Alžīrijas. Un mēs bijām pirmie pirms dažām dienām, kas konstatēja meklēšanas un glābšanas darbus kas netika atbilstoši realizēta, un mēs nosūtījām informāciju attiecīgi Itālijas varas iestādēm. Un Frontex